Un tas ir bijis ārkārtīgi svarīgi Erasmus programmā un arī jūras piekrastes valstīm. Tās ne, nezin, nepazīst šādu Erasmus programmu. Taču ar šīm vīzām mums ir, vīzām mums ir jāveicina šo iespēju laba izmantošana. Mums ir jāparāda elastība attiecībā uz termiņiem. un attiecībā uz to, kāda ir noteikumi stažieriem, mums ir jānodrošina pēc iespējas lielāka elastība atkarībā no eh, viņu studiju programmām un no stažēšanās iespējām. Es nezinu, vai mums vajadzētu noteikt kaut kādu konkrētu uh, mēnešu skaitu, jo katrs gadījums ir atšķirīgs, un te mums būtu jāparedz elastība. Un lielākā problēma ir ar smadzeņu aizplūšanu šajās valstīs. Un te jāņem vērā regulārie migrācijas viļņi. Tos ir vērts papētīt, jo mūs ļoti interesē tās, lai tas neietekmētu negatīvi smadzeņu aizplūšanu. Tāpēc šī direktīva ir ārkārtīgi svarīga. Uzņēmējiem nav nekādu šaubu par to, ka augsti kvalificētiem cilvēkiem, kas var sniegt lielu ieguldījumu eko, ekonomikā, ir ļoti svarīgi un ir jāskatās uz to ilgtermiņā, nākotnes aspektā. Te mēs sākam ar studentiem, taču uzskatu, ka kaimiņa attiecību politikas kontekstā būtu svarīgi nākotnē šāds noteikums paplašināt arī tālāk citās jomās. Jokolīno kungs, jums vairs nav daudz laika pirms balsošanas, bet nu lūdzu. Paldies, izteikšos pavisam īsi. Šis priekšlikums dodas pareizajā virzienā un ir papildinājis citai direktīvai sezonas strādniekiem. Tikai pavisam skaidri jāno, jānovelk robeža ir starp šīm divām direktīvām. Šī direktīva jaunākā tiec uz studentiem, pētniekiem, lai viņiem sniegtu labas iespējas. Vakar es biju Lampedūzā, vakar Lampedūzas uh, amatpersonām paudz savu viedokļi par globalizāciju. Viņš runāja par migrantiem no dažādiem reģioniem. Un es domāju, ka ir pareizi vērsties pie jauniešiem, kas vēlas padziļināt savas zināšanas. Esmu pārliecināts par to, ka šī direktīva, šis priekšlikums iedrošinās Lietuvas prezidentūru pārvarēt šķēršļus un veicināt sarunas par mobilitāti Eiropas teritorijā. Es domāju, ka darbs virzīsies uz priekšu pateicībā tādām sanāksmēm, kāda notiek šodien. Referenta grozījumi atsaucas uz brīvprātīgo darbu. Un šai ziņā es gribētu iegūt vairāk informācijas, jo te man teiks nav gluži skaidrs. Tātad, eh, kuras, kāds būs, kāda būtu tālākie noteikumi. Paldies, saka priekšsēdētājs Vikstēms kundze, lūdzu vārds jums pēc visu komentāru uzklausīšanas. Liels paldies! Es augstu vērtēju kolēģu paustos komentārs, jo īpaši no ēna referenta puses. Tik uzdots viens jautājums. Anna Marija Kratsa Bild un Kirjākos Trianda Filīdis uzdev šo jautājumu. Kāpēc vēlos pagarināt tiesības uzturēties no 12 uz 18 mēnešiem un kāds ir bijis arguments? Gribu šodien sacīt, ir pavisam liela atšķirība dalībvalstīs. Piemēram, Sviedrijā nav, ir nulle mēneši, kas paredzēts studentiem. Uh, vai um, ārstam, kas pabeidz universitāti. Tātad pilnīgi kāds laiks nav paredzēts. Vācijā paredzēta 18 mēneši. Komisijas priekšlikumā vispirms ir paredzēti 12 mēneši, taču saprot, ka Vācijai izdodas piesaistīt daudzus lieliskus talantus, un Vācijai ir paredzēta 18 mēneši, tāpēc es iestājos par 18 mēnešiem. Ja jau tas ir paveicams Vācijā, kāpēc tas nebūtu paveicams visur Eiropā? Un, piemēram, Nīderlandi ir paredzējis 12 mēnešu termiņu. Runāju ar Upsalas universitātes dekānu, un viņa sacīja, ka būtiskais te nav laiks, bet gan iespēja uzturēties vismaz kādu laiku, un nav nekāds noslēpums, ka 12 mēneši vai 18 mēneši tas nav tāds eh, galīgais termiņš, ceru, ka radīsim kompromisu, taču uzskat, ja tas ir iespējams Vācijā, tam būtu jābūt iespējamam visur. Tā ir tā pamatdoma šai priekšlikumā. Piekrītu kolēģiem, kas eh, norādījusi jautājumu kā regulēt darba tirgu dalību valstīs. Mums tas nebūtu jāregulē detalizētā veidā, taču jāparedz minimālā piekļuve šiem trešo valstu studentiem darba tirgu. Tas būtu jāuzsver. Nu, kas tad vēl man bija sakāms? Kāds minēja, ka šis ir veids, kā pielikt punktu smadzeņu aizplūšanai, proti, ka labākie talanti dodas prom no Eiropas. Jā, es arī tā uzskatu. Mums ir kaut kas jādara, lai piesaistītu talants un lai pētniekus, profesorus, paturētu Eiropas Savienībā, nevis ļaut viņiem doties prom uz ASV. Un arī Tā sacīja Upsals universitātes dekāne. Nav vērts Eiropas Savienībai piešķirt doktora grādu un tad eh, piespiešos cilvēkus doties prom, kā tas ir Zviedrijā, piemēram, desmit dienu laikā. Es domāju, 12 vai 18 mēneši, ja mēs varētu noteikt eh, šādu termiņu tad visi būs tikai gandarīti un Eiropas būtu daudz veiksmīgāk nekā līdz šim. Es domāju, to tad varētu pabeigt savu uzstāšanos. Esmu gatava uzklausīt jūsu komentārus vai jautājumus. Lūdzu, dodieties uz manu biroju vai arī piesniet man, labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumu. Priekšsēdētājs atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 10. septembris, otrdiena, pulksteņ 12. Tātad 10. septembris, pulksten 12. Tikai tie grozījumi, kas eh, atbilst komisijas priekšlikuma pārstrādātajai versijai, ir pieņemami. Tātad tagad esam gatavi balsot elektroniski. Mums ir vairāki balsojumi paredzēti. Un izskatās, ka šis balsojums nebūs eh, tik sarežģīts, kā ir kādreiz mums bijis, un tomēr mums ir daudz darāmā. Tāpēc lūdzu sagatavojiet jūs elektroniskās kārtas, sagatavojieties balsošanai, lai tā noritētu vienkārši. Edes kundze, saprot, jūs vēlties kaut ko pakomentēt, kaut gan saprot, ka jūsu balsojums nav pirmais. Nē, nē, saka Edes kundze. Jūs gribat pakomentēt? Jā, lūdzu. Lūdzu, klusumu telpā. Room, Gatavojoties balsošanai. Es atvainojos, bet es aizmirsu balsošanas karti savā dzīvoklī. Jūs esat aizmirsu savu balsošanas karti saka priekšsēdētājs. Labi, tad ierēķināsim jūs eh, ar jūsu eh, balsošanu ar roku, tātad jūs arī esat SND sociāldemokrāta deputāte. Taču jūs visi citi, kam ir sagatavota elektroniskā balsošanas karta, lūdzu sagatavojiet to, sagatavojiet to. Vai esat gatavi? Labi, tad sāksim. Balsosim visu Pirmais balsojums attiecas uz Marijas Gabrielas kundzes ziņojumu par nolīgumu starp ES un Kaboverdes republiku par um, īstermiņu vīzām. Sāksim balsot. Sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. Kāds ir rezultāts? 42 pār, viens pret, neviens neaturās. Tas ir viss. Paldies Gabrielas kundzei. Un tagad atkal Marijas Gabrielas ziņojums par nolīgums starp ES un Kavuverdes repliku par tādu personu apakaļ uzņemšanu, kuras uzturas neatļauti. Un sāksim balsot elektroniski tagad. Nav klaust! Beidzam balsot. Kāds ir rezultāts? 36 pār 7 pret nevienam neaturoties pieņemts. Paldies, Gabriels kundze. Tagad Raula Romevas kunga ziņojums par um, ietvaru vienlīdzīgai attieksmē pret nodarbinātību un profesiju. Pirmais grozījums. Kas ir par? Pret atturas noraidīts. Otrais grozījums pār, pret, atturas noraidīts. Trešais pār, pret, atturas noraidīts. Četri pār, pret, atturas noraidīts. Pieci pār, pret, atturas pieņemts 6 par, pret atturas pieņemts 7 par, pret atturas pieņemts 8 par, pret atturas pieņemts 9 par, pret atturas pieņemts 10 par, pret atturas noraidīts 11 par, pret atturas noraidīts 12 pār, pret atturas pieņemts 13 pār, pret atturas pieņemts 14 pār, pret atturas pieņemts 15 pār, pret atturas noraidīts 16. Pārbaudam labi, pārbaudam 15 elektroniski. Pārbaudam, sākam balsot. Now it's close. Beidzam balsot. 21 pret 22 noraidīts. Ļoti knapi, bet noraidīts. 16. grozījums par. Pret. Atturas noraidīts atkal. Šķiet tas pats vairākums 17 par. Pret atturs noraidīts 18 divās daļās. Pirmā daļa ir atsaukta. Tātad balsojam par otro daļu. Par. Pret atturas noraidīts 19 par. Pret atturas noraidīts 20 par, pret atturas pieņemts 21 par, pret atturas. Piedodiet, labāk pārbaudīsim. 21 par, pret atturas pieņemts 22 par, pret atturas pieņemts. Tagad balsosim elektroniski par modificēto tekstu, grozīto tekstu. Sākam balsot. Nav closed. Beidzam balsot. Divdesmit pieci pret trīs. Paldies Romevas kungam par ziņu 16 atturoties, nemazāk, bet tomēr pieņemts, pieņemts teksts. Tagad mums ir ceturtais balsojums par narkotiku prekursoriem. Sākam balsot. Nav klaust. Beidzam balsot. 39 pār 4 pret 1 atturas. Paldies, Hedas kundze. Tas arī viss nebija tik grūti. Paldies jums visiem. Nākamais izskatāmais punkts. Laikam tas ir 16. mūsu darba kārtībā. Eiropas Savienības aģentūra tiesībai sardzības sadarbībai un apmācībai Eiropols. Un lēmumu, divu lēmumu atcelšanu. Tātad iekšlietu tieslietu ministru padoms atcelšanu. Mūsu referents ir Agustins Diezdemēra. Diezdemēra kungs mums šo ziņojumu prezentēs, un tad būs iespēja arī izteikties citiem deputātiem, kā arī komisijai un prezidentūrai. Taču pirms mēs sāksim uh, debates, ļaujiet man sveikt dažus viesus mūsu komitejas sādē. Nav Karlos Baskos ir Spānijas pārstāvniecības vadītājs, atbildīgais par Eiropolu jautājumiem, un tad mums ir stažieri no abilas pol policijas akadēmijas Spānijā. Sirsnīgi sveicam. Un tagad vārds Dievdemera kungam. Paldies priekšsēdi. paldies par jūsu teikto un varu jums piekrist. Arī es gribētu sveikt šeit Spānijas policists. Runātājs tiek pārtraukts. Priekšēdis. Man jūs jāpārtrauc īsumā. Proti, es aizmirsu pieminēt, ka jūs arī esat no Avilas. Un Avilā Deviņi cilvēki zaudēja dzīvības. Tas bija negadījums, kurā deviņi cilvēki nomira. Jā, paldies, paldies priekšsēdi arī par šiem līdzjūtības vārdiem. Avilas nelaimes upuriem, un es arī šiem jūsu līdzjūtības vārdiem vēlētos pievienoties. Darbie kolēģi! Šis ir teksts, kas stiprinās likumdošanu. Ir trīs galvenie punkti - 95. gada nolīgums un šie protokoli, kas stājās spēkā 2007. gadā, kā arī padomas lēmums no 2009. gada, kuram arī es biju referents, kā arī Eiropola. Uh, eh, regulu, par kuru mēs šodien runājam, kas tiek pieņemts saskaņā ar uh, Eiropas Savienības līguma 85. punktu. Tātad Eiropas parlaments un padome ar regulu nosaka Eiropolam struktūru, darbības jomas un tā tālāk. Tātad tā ir Eiropas policijas iestādi. Un nu, tādēļ priekšsēdīgi, godāmie kolēģi, komisija ir pieņēmusi 7. martā izstrādājuši šo regulas projektu. Un es esmu 79 grozījumus sagatavojis komisijas piedāvājumam. Tas liecina par divām lietām. Pirmkārt, to, ka š, Es pret šo darbu attiecos ļoti nopietni, un otrkārt, ka tiešām šis teksts būtu vēl jāuzlabo. Tas būtu parlamenta uzdevums. E, Grozījuma attiec uz četrām galvenajām jomām. Pirmā no tām ir vissarežģītākā. E, runa ir par to, ka Eiropol un Cepol neapvienot Es vēl pamatošu, kādēļ es nepiekrītu šo divu iestāžu apvienošanai. Un uz to ir arī vērsi, vērts šīs grozījuma kopums. Otrais grozījuma bloks attiecas uz Eiropola stiprināšanu. Jo parlaments, parlamentārā kontrola ir nepieciešama Eiropolam. Nav nevienas uh, policijas iestādes demokrātiskā pasaulē, kas nebūtu pakļauta parlamenta kontrolē. Šāda parlamenta kontrola ir svarīga, uh, lai nodrošinātu to, ka iestāde strādā tiesiski. Un tieši par to ir runa šajā grozījuma blokā šeit savu lomu būtu gan nacionālajiem parlamentiem, gan Eiropas parlamentam, tātad parlamentāra kontrolas īstenošanā. Un tad trešais grozījuma bloks. Mums ir nepieciešama fizisko personu datu aizsardzības pasākumi. Mēs jau sen esam novērojuši, ka um, datu aizsardzība Eiropola darbā līdz šim nebija pietiekošā mērā nodrošināta. Un visbeidzot, priekšsēdi, gribu vēl teikt, ka ir arī tādi grozījumi, kas ir vērsti uz Eiropola pārvaldības uzlabošanu. Komisijas ierosinājumi ir apsveicami, taču diez vai tie uzlabos esošo sistēmu ļoti būtiski, un man grozījumi vērs uz to, lai to uzlabotu. Tagad vēl par to, ka es nepiekrītu Eiropol un Cepol apvienošanai. Šajā jautājumā lielākā daļa kolēģi šeit Eiropas parlamentā man piekrīt. Cepol un Eiropol administratīvās padomas arī dzan nevēlas apvienošanu. Ir bijuši arī rakstveidā atzinumi mūsu komitejas par šo jautājumu un arī dalību valstu vairākums 2013. gada jūlijā iekšliet tieslietu padomē ir izteikušies pret Eiropol un Cepol apvienošanu. Un šis ir arī mans viedoklis. kā ziņojuma autoram. Tātad, nē Eiropola un Cepola apvienošanai. Otrakārt, tātad parlamentā kontrola, parlamentārā kontrola jāīsteno kopīgi Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem, izpildot Lisabonas līguma prasības attiecībā uz Eiropolu darbu, pakļaujot to demokrātiskai kontrolēji. Eiropas un Nacionālo parlamentu uzraudzība ir īstenojama ar tādu nelielu uh, grupu, un tajā varētu būt vadošā loma mūsu komitejai, kā arī Nacionālo parlamentu attiecīgiem tieslietu iekšlietu jautājumu komitejām. Kontrols ietveros, uh, mēs sarīkotu sēdes, kurās piedalītos arī nacionālo parlamentu pārstāvji. Un, protams, arī padomes pārstāvis, respektīvi prezidējošās valsts. Uzraudzības ietvaros notiktu debatēs par ikgadējām un daudzgadu atskaitēm, kā arī datu uzraugu ziņojumu par Eiropolu. Kā arī komisijas piecgadu ziņojumi par Eiropolu darba efektivitāti. šādās sanāksmēs tiktu uzaicināts arī Eiropola ģenerāldirektors, lai atskaitītos par iestādes darbu. Piedalītos arī datu uzraugs un nacionālie parlamenti saņemtu informāciju par draudiem, kuru novēršanai strādā Eiropols, kā arī par vispārējo Eiropola darbu. Vēl svarīgs jautājums, ko mēs nedrīkstam aizmirst, tā ir budžeta uzraudzība kas jāveic Eiropas parlamentam. Arī šeit mēs šajā sēdēs prasītu Eiropolam atskaitīties par budžeta izpildi. ņemot vērā, ka apvienotā karalista vairs nevēlas, lai Eiropols atrastos šajā valstī, varu piebilst, ka četras valstis izteica vēlmi, ka cepola varētu atrasties. Ungārija, Grieķija, Itālija un Spānija ir izteikuši šādu interesi. Jūs ziniet, ka man ir pašam savs viedoklis šajā jautājumā, tas, protams, ļoti subjektīvs, tajā pat laikā ļoti objektīvs, bet jūs manu viedokli ziniet, to es neatkārtošu. Datu aizsardzības stiprināšana. Esmu rūpīgi izskatījis Hastings, Hastings, Hustings kunga uh, ierosinājums Eiropas datu uzraugu šajā sakarā. Un minēšu dažus konkrētus ierosinājumus. Kontaktpunktu stiprināšana. dalību valstīs Protams, Eiropols var sadarboties arī tieši ar iestādēm, bet vienmēr ir jāiesaista šajā darbā kontaktpunkti. Un, ja dati tiek nodoti no dalībvalsts Eiropolam, tad ir skaidri un gaiši arī jāpauž, vai dalībvalsts piekrīt šo datu nodošanai trešām valstīm. Un šie dati var tikt izmantoti tikai tad, ja to atļauj attiecīgās dalība valsts likumdošana. Un tagad pievērsīšos Eiropola administrācijas un pārvaldes uzlabošanas jautājumiem. Tātad mēs strādājam pie Eiropola efektivitātes, darba efektivitātes un pārvaldības uzlabošanu, uzlabošanas. ņemot vērā līdzšinējo pieredzi uzraudzības padoms, Eiropola uzraudzības padomas, dalībnieki joprojām var vadīt policiju savā dalībvalstīs, jo tieši šie cilvēki arī ir vispieredzējušākie un zinošākie taču ir jāparedz iespēja, ka var tikt iecelti arī vietnieki, kuris pārstāvētu attiecīgo dalību valsti, ja galvenais pārstāvis nevarētu piedalīties kādā sanāksmē. Un e, uzraudzības padome arī pieņa apstiprinātu ikgadējos, kā arī daudzgadu finanšu plānus, budžetus, tātad Eiropolu. Uzraudzības padomu uzrauga arī īstpildirektora darbu, eh, tā pieņem lēmums ar vienkāršo vairākumu, ir tikai nedaudzi izņēmumi no šī principa. Šādi tiktu nodrošināts uzraudzības padoms efektīvāks darbs, lai Eiropols varētu darboties labāk, izpildirektors direktors būtu uh, Eiropola tiesis, pilnvarots Eiropola vārdā um, rīkoties, un viņš arī nestu atbildību par visu, par visiem tēriņiem, um, budžeta jautājumiem. Izpildirektors atbildētu par ikgadējā, kā arī daudzgadējā budžeta izpildi. Bet sīkākās detaļās tagad neieslīgšu, tas prasītu pārāk daudz laika. Priekšsēžkungs, lai panāktu šo mērķi, e, e, Eiropa pārvaldības efektivitātes uzlabošana, esmu 20 tikšanās sarīkojis, vairāk nekā 20. Esmu ticies ar Eiropas datu uzraugu starp parlamentu Eiropola padomu 20. jūnijā, tur bija runa īpaši par parlamentāro uzraudzību notauks, notiks savu sēdu ar ēnu referentiem 3. septembrī, un termiņš grozījumu iesniegšanai pagarināts līdz 19. septembrim. Līdz šim datumam kolēģi varēs grozījums iesniegt. un es šos grozījumus centīšos iespējami plašāk ņemt vērā. Par to jums atskaitīšos 7. oktobra sēdē. 4. vai 5. novembrī mēs varēsim balsot par uh, ziņojuma tekstu. Un visās, visbeidzot, es gribētu jums vēlreiz apliecināt, ka esmu jūsu rīcībā, nav nekāda laika ierobežojuma, jūs variet man zvanīt jebkurā diennakts laikā un tad kopīgi arī pieņemsim lēmums, kad tikties un pārunāt vajadzīgos jautājumus. Tā kā paldies jums visiem un paldies arī īpaši Beitenhofera kungam jau iepriekš. Paldies par grozījumiem, kurus jūs gatavosiet un iesniegsiet. Arī Tavāreša kungam gribu pateikties un Timotiem Kērkhopam kuru šeit pat laba neredz zālē, kā arī Ērnstas kundzei, kurā arī ļoti intensīvi līdzdarbojās mūsu kopējai darbā. Paldies visiem šiem kolēģiem par sadarbību. Paldies, paldies! Un vēl viens svarīgi cilvēki, es nedrīkst aizmirst, Vittorija Dulučī pārstāv Eiropas komisiju Eiropol jomā, viņi ļoti labi strādā Paldies arī viņai par sadarbību. Tas būtu viss priekšsēdi. Un tagad uh, uzklausīšu kolēģu teikto. Tagad uzklausīsim jūsu uh, viedokļus. Pateicos uh, par jūsu skaidro uh, prezentāciju. Tad tagad uh, tiks dots vārds uh, komitejas locekļiem, uh, ēnu uh, referentiem un pēc eh, tam eh, tiks dot iespēja arī komisijai un Lietuvas prezidentūrai izteikties Meciekundze, tik tas vārds pirmajai. Paldies priekšsēdētāji. Iesākumā vēlos pateikties mūsu referentam Augustinam Diestemerā. Viņš ir īstenojis ievērojumu darbu pie šī komisijas priekšlikuma. Mēs viņām pateicamies. Kristīna Marijas Demerā bija īstenis eh, eksperts Eiropolu jautājumos, taču daudz plašākā veidā. Uh, Viņš ir eksperts policijas jautājumu jomā Eiropas Savienībā. Un pie Eiropola jautājumu viņš strādā jau ļoti daudz jautājums, un, protams, ka saistībā ar to viņš ir atzīts mūsu komitejā. Turklāt plašāk vēl Eiropas komisijā un padomē. Un, ir secināts, ka Augustīns īsteno ievērojumu darbu. Uh, Tas atainojas gan šajā priekšlikumā, gan arī prezentācijā. Tātad liels paldies, dārgais Augustīn. Darbie kolēģi, šis priekšlikums, kas ir mūsu priekšā, ir tiešām visaptverošs. Tas paredz labāku šīs lielās aģentūras pārvaldību. Mums šī aģentūra ir ļoti svarīga jo mēs ļoti cieši sadarbojamies ar šīs aģentūras direktoru, taču vēl ārpus šīs Lībe komitejas. Mēs sadarbojamies ar šo aģentūru arī Krim komitejā, ko esam izveidojuši. Daudzus mēnešus Krim komitejā esam sadarbojušies ar Eiropola aģentūru un Gribu izmantot šo iespēju pateikties Eiropolu personālam un direktoram. Tāpēc, Augustīna, tavs priekšlikums par šīs lielās aģentūras labāku pārvaldību ar eh, izpildu direktoriem, kas būtu pilnīgi neatkarīgi savā darbā, pārredzot eh, budžetu un eh, dokumentus, kas tiek iesniegti šiem izpildu direktoriem, tātad tas ir ļoti būtiski. Tavā priekšlikumā ir būtisks punkts, kas mums ir ļoti svarīgs, esam uz to atsaukuši daudzās debatēs. Tas ir svarīgi Eiropas parlamenta deputātiem un arī Nacionāla parlamenta deputātiem. Šis priekšlikums šai ziņā ir inovatīvs. Tātad tiek paplašināta datu aizsardzība attiecībā uz eh, datu pārsūtīšanu konkrēti arī trešām valstī. Šis priekšlikums ir ārkārtīgi svarīgs un gribu arī norādīt uz vēl vienu būtisku svarīgu punktu, kas ir nodarbinājis mūsu prātus pēdējo mēnešu laikā. Tas attiec uz tavu prieku nostāju par Sepol un Eiropol sapludināšanu. To ierosināja komisija un tev šai ziņā ir ļoti stingra nostāja, tā atbilst arī manai nostājai, proti esmu pret Sepul un Eiropolu sapludināšanu. Es domāju, ka tas Eiropolam ir ļoti svarīgi. Eiropola misija ir pavisam skaidra un tā nav saistām ar izglītošanas uzdevumu. Mēs iestājāmies par izglītošanas misiju Mums tiešām ir jāraugās uz to, lai Eiropas Savienības policijas spēki pastāvīgi tiktu izglītoti, taču šī sāpludināšana starp Sepolu un Eiropolu kaitētu policijas izglīt, pastāvīgai izglītošanai Eiropas Savienībā un aģentūru līdzās pastāvēšana, nevis apludināšana nodrošinās šo pastāvīgo izglītošanos, kādu mēs pazīstam līdz šim. Mēs atbalstām tavu nostāju, atbalstīsim to arī turpmāk un pateicamies par tevis īstenoto darbu, ko tu mums šodien mums izklāstīji. Paldies! Thank you very much. Uh, this microphone is not working. Paldies! Tagad uh, vārds uh, Žovam Vedenskholtam lūdzu. Paldies! Es gribētu sirsnīgi pateikties referentam Dievs Demēra kungam par šo rūpīgo pārskatu par situāciju, kā arī par viņu līdzšinējo darbu. Tas viss liecina par to, ka viņš ir ļoti cieši pieķēries šim jautājumam, un viņš ir prezentējusi mums ambiciozu laika grafiku ar balsojumu šeit 4. novembrī, brīto es principā atbalstu. Taču problēma man šķiet ir joprojām šī nelaimīgā cepolu un Eiropola apvienošanas ideja. Man šķiet šis jautājums būtu jāatrisina iespējami drīzāk. Ir vajadzīga skaidrība šajā jautājumā iespējami drīzāk. Pretējā gadā šī, gadījumā šis ambiciozais laika grafiks varētu vēl tikt apdraudēts. Nevis saturisku iemeslu dēļ, bet šī nelaimīgā iestāžu apvienošanas plāna dēļ. Tas, ko Dietne Merakungs teica par parlamentāro kontroli, ir ļoti apsveicams un arī attiecībā uz Nacionālo parlamentu īstenojamo kontroli ir ļoti labi, ka referents ir arī apspried šos jautājumus plaši ar Eiropas datu uzraugu. Tik tiešām fizisko personu datu uzraudzības jautājumi Eiropal darbā ir ņemami nopietni. Attiecīgie grozījumi ir pozitīvi vērtējami arī kas attiec uz eh, Eiropola pārvaldības uzlabošanu, efektivitātes uzlabošanu, tā ir nepieciešama. Un viss jūs teikties attiecībā uz Eiropola uzraudzības padomu. Jautājums, kurā es nepiekrītu, krītu gluži referentam, bet par to varēsim vēl detalizētāk parunāt, ir tāds, kādēļ referents vēlas izpildu padomu, no nu, izpildu padomas atteikties vai tiešām šāds solis uzlabot iestādes darba efektivitāti. Bet, nu, varbūt to mēs vēl varam savstarpēji apspriest, taču kopumā man šķiet, ka ziņojums ir vērtējams pozitīvi un es priecātos, ja mēs vēl šajā sasaukumā varētu to apstiprināt. Taču es atkārtošu jau iepriekš teikto, galvenā problēma ir tiešām atrisināt šo nelaimīgo cepolu apvienošanas jautājumu. Paldies! Paldies par viedokli. Tagad Kerhapa kungam teiktos vārds lūdzu. Paldies, eh, priekšstājas kundze. No sākuma vēlētos eh, teikt, ka es eh, zinu, ka šajā komitejā mēs ļoti lielā mērā guvām labumu no tā, kā Eiropas mums informēja par savu to darbu. Un, jo sevišķi attiecībā uz Roba Veinraita darbu, viņš šobrīd ir direktors, ļoti augsts vērtē viņu darbu. Uh, Un, manuprāt, arī eh, šīs aģentūras eh, loma, eh, protams, ka tā ir tā statūta ietvaros tomēr pēdējo gadu laikā, aģentūras loma kļuva aizvien sarežģītāka kā tiesības sargājušai iestādai. Un to, par to liecina arī sadarbības līmenis starp Eiropas Savienības valstīm tādās jomās, kur mūsu kopējās intereses ir vienādas. Uh, un es arī to visu atzīstu. Tomēr, manuprāt, ir diezgan svarīgi, lai mēs skatītos, kādā veidā Eiropols var strādāt vēl efektīvāk. Un es pilnībā arī varu piekrist eh, tam, eh, ko eh, teica referents attiecībā uz CEPOL un Eiropolu apvienošanu. Mana grupa pilnīgi noteikti to neatbalstīs. Attiecībā uz visiem uh, naudas taupīšanas uh, mm, argumentiem, kurus ir izvirzījuši komisija, manuprāt, uh, tie nedarbosies realitātē. Manuprāt, tas drīzāk radīs lielu sajukumu. Attiecībā uz aģentūru individuālo lomu. Un līdz ar to es to neatbalstīšu. Tomēr Manuprāt, šis uh, eh, priekšlikums eh, nodrošināt skaidrāku mehānismu attiecībā uz personīgo datu apmaiņu starp Eiropā un privātā sektoru, manuprāt, šis mums ir ļoti svarīgi attiecībā uz pārējo darbu, ko mēs veicam attiecībā uz darbu, uz datu uh, aizsardzības jautājumiem. Un es arī domāju, ka vēl viena lieta, kas ir svarīga pieminēt, ir jautājums par informācijas apmaiņas obligāto dabu. Mums ir labi veicies eh, ar informācijas apmaiņu brīvprātīgā kārtā, un dažas policijas aģentūras uz to ir rēģējušas eh, pozitīvāk tieši tāpēc, ka tas viss bija brīvprātīgi. Manuprāt, problēma ar šo obligāto informācijas apmaiņu ir tāda, ka gal galā eh, cilvēki drīzāk centīsies izpildīt kvantitātes, nevis kvalitātes kritērijus. Un dažkārt ir labi, ja ir e, kāds regulējums, e, kas nav tik ļoti obligāts. Attiecībā uz Eiropola analītisko darbu. E, tas ir ļoti ievērojami pieaudzis. Un, protams, ka līdz ar to ir pieaugusi arī datu apmaiņa, tāpēc es domāju, vai šis te termins juridiskais pienākums Vai tas ir tiešām nepieciešams, manuprāt, pašiniciatīvas eh, pieeja visticamāk ir labāka. Un eh, īsumā nobeidzot, es eh, pilnīgi noteikti atbalstu jautājumu par Eiropola finansējumu piešķiršanu, lai tas tiktu izvērtēts attiecībā uz uh, Eiropola uh, uzdevumiem piemēram, tas, kas saistās ar SWIFT nolīgumu un mm, personīgo datu reģistra eh, nolīgumu, jo šis te um, nu, nolīgums, SWIFT nolīgums eh, uzlika milzīgu slodzi aģentūrām. Man tik tiešām interesē, kādas ir pašreizējās Eiropāla pilnvaras un kā mēs varam uh, izdarīt vēl vairāk, un es pilnīgi noteikti arī atbalstu demokrātisko pārbaudu, bet tā vajadzētu koncentrēties uz parādu prakšu apmaiņu, kā arī uz labāku informācijas plūsmu. Mm. Es arī nedomāju, ka vienmēr e, jaunas komitejas un padomjas e, struktūras un parlamenta iesaiste Eiropā praktiskajā e, darbā būs noderīga. Tomēr es arī ļoti atbalstu šo iniciatīvu, es atbalstu referenta piezīmes un es arī sniegšu pilnu atbalstu viņa darbam. Un, manuprāt, iznākums būs labāk aprīkots uh, Eiropols, kurš varēs risināt 21. gadsimta izaicinājumus. Paldies! Paldies! Saka priekšstādātāja, tagad Vāreša kunga teikt vārds. Paldies, priekšstādājas kundze! Uh, Liels uh, paldies uh, mūsu kolēģim uh, Demēres kungam, viņš ir mans labs draugs. No sākuma sautos pateikties viņam par izcilu darbu pie šī Eiropola dosiem. Tāpēc, kā manuprāt, likumdošanas uh, doku, eh, aktu uh, pielāgošana Eiropas Savienības darbam saskaņā ar uh, Lisabonas līgumu ir jābūt, tam ir jābūt ļoti precīzām adaptācijas procesām. Un tam ir jāsasniedz eh, visas eh, tēmas, eh, attiecībā uz kurām mums ir parlamentārā pārbauda, attiecībā uz šīm četrām jomām, ko jūs noteicāt kā ļoti svarīgas. Jautājums par, savienu, par CEPA un Eiropā apvienojumu ir tāds jautājums, kas ir aktualizējies vairāk kārt, un politiskās grupas kopumā atbalsta jūsu pieeju, un tā ir arī mūsu pieeja, mūsu prāta policijas apmācība, kā arī uzdevumi saistībā ar informācijas savākšanu un apriti, saistībā ar kriminālajām aktivitātēm, tas viss ir jānošķir. Līdz ar to eh, CEPAL problēmas ir jārisina kā CEPAL problēmas. Tās nevar atrisināt eh, vienkārši apvienojot CEPAL ar Eiropolu. Tad attiecībā uz jautājumu par CEPAL. Kur tas fiziski atradīsies? Kā jau jūs teicāt, ir vairākas eh, valstis, kuras ir paudušas interesi Un es nedomāju, ka mums vajadzētu ļaut šeit eh, iejaukties subjektīviem kritērijiem. Manuprāt, vajadzētu izmantot objektīvus kritērijus. Mums vajadzētu domāt eh, par eh, veikto novērtējumu saistībā ar cilvēku tiesībām, piemēram, attiecībā uz vāru nošķīrumu un vairākām šādām veidu aktivitātēm dažās valstīs. Uh, tā varētu būt problēma. Līdz ar to mums ir jāmeklē tāda valsts, kura labi uzvedas, tā sakot, attiecībā uz pamata tiesībām. Un jūs pilnīgi noteikti tam varat piekrist. Un otrkārt, demokrātiskā pārbauda Eiropolam. Mūsu pirmajās debatēs par šiem tematiem mēs teicām, ka tā būs viena no galvenajām prasībām no mūsu grupas perspektīvas. Un mēs esam ļoti satraukšies par to, ka Eh, dažas organizācijas varētu uzņemties eh, valsts funkcijas un uz tām tajā pašā laikā arī neatiektos uh, pārbaudas prasības. Līdz ar to mums vajadzētu garantēt, ka parlamentārās pārbaudas prasības ir klātsošas, un šī ideja par to, ka tiek izveidota vienība nodaļa, kas ir atbildīga par Eiropālu darbu, ir ļoti interesanta. Un es domāju, ka ideja par to, ka tiek iesaistīti Nacionālo parlamentu pārstāvi, arī ir interesanti. Jo attiecībā uz Eiropa, Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu uh, darbu saistīšanu nākotnē tas ir ļoti svarīgi. Un bieži notiek uh, tā, ka Nacionālo parlamentu locekļi uh, cieši no tā, ka pastāv fragmentācija, ka viņu darbs nav saistīts ar citiem Eiropas parlamentiem un tā ir problēma. Un, manuprāt, viens no jautājumiem, kas ir noteikti jums uzdodams, saistās ar sastās ar mūsu garantiju attiecībā uz to, ka datiem ir jābūt uzticamiem un vērtīgiem, tādiem datiem, kas nāk no Eiropola, attiecībā uz SWIFT un uh, pasažieru datu reģistrā lietām, par kurām esam uh, diskutējuši ar Eiropas eh, parlamentu, mums vajadzētu garantēt, ka pilnīgi visos uh, gadījumos Eiropās mums sniedz visu informāciju. Ir jāgarantē, ka informācija, uh, kā, kura mums tiek sniegta, uh, ja tā dažkārt tā nav nepareizi, tomēr tā mūs var arī novest uh, no pareizā ceļa attiecībā uz datu pārraidi uz trešajām valstīm. Es domāju, ka mums ir jāgarantē, ka mēs esam pietiekami piesardzīgi savā pieejā, un politiskās grupas tam var piekrist, līdz ar to es vēlētos jautāt. Kādi ir jūsu plāni attiecībā uz šo parlamentārās pārbaudas vienību, lai nodrošinātu to, ka dati, kurus mēs saņemam un ar kuriem mēs maināmies, ir uzticami un pareizi? Mēs iesniegsim vairākus grozījumus attiecībā uz šo parlamentāro pārvaldi. Un es domāju, ka eh, tam ir ievērojama loma attiecībā uz eh, cilvēku iecelšanu darbā Eiropolā. Un uh, atkal cenšamies veicināt šo datu uzsamības ideju, jo datiem ir jāņem vērā pamatiesības un ir jāgarantē, ka parlamentārās iestādes, ka tām ir nepieciešamā loma nevis tikai konsultatīvā loma. Un tad attiecībā uz attaisaidzības jautājumu es eh, varu piekrist jūsu vispārīgajai pieeja tādā ziņā, ka mums ir svarīgākais lieta, kur mēs eh, iekļausim mūsu grozījumies, ir tas, ka informācija, kur tiek eh, ievākta nelegālā veidā, ka to nevar pārraidīt, un tas saistās ar mūsu veikto darbu attiecībā uz prizmu kas arī izriet no darba ar SWIFT un pasažieru datu reģistru. Uh, ir vairāk zināšanās ar Eiropas Savienību, mēs nezinām jā, par prizmu. Tomēr tika uh, ievākti daudz dati bez mūsu piekrišanas, un ir svarīgi, lai būtu šāda garantija, ka informācija, ja tā tiek ievākta nelegālā veidā, ka tā netiek izmantota, un eh, ka tā netiek pārēdīta uz uh, kādu citu valstu vai uz ASV vai kādu citu valsti, ir jāgarantē, ka datu. Uh, datu e, ievākšanas un pārraides e, regulas tiek ievēros. Tas viss no manas puses. Paldies par sadarbības e, garu. Mēs iesniegsim vairākus grozījumus pirms nu, tā termiņa, un es ceru, ka mums būs daudz iespēju um, apmainīties ar viedokļiem. Lielas paldies! Vārds Ernstes kundzei lūdzu. Paldies! Vispirms vēlētos apsveikt <clears throat> referentu, viņš, man liekas, ir uh, eh, izcēls tieši tos jautājumus, kas ir svarīgi, un es priecājos, ka eksperts strādā pie šiem jautājumiem, nevis kaut kāds ideologs. No tādies vajag būt labums. Mēs zinām, ka Eiropol darbs ir sensitīvs, un tāpēc apsveicam to, ka jūs tieši esat šī jautājuma referents. Uh, Attiecībā uz cepalu mēs jūs ļoti atbalstām, mēs neredzam nekādu reālu ietaupījumu apvienojot šīs divas iestādes taisno otrādi. Drīzāk būs uh, vēl sarežģījumi ar to, ka ir viss šīs izmaiņas ar telp, telpām, arī nekas nepietiks, tā kā mēs to dzirdējam vairākas uzklausīšanās. Eiropola diez vai no tā iegūs policijas darbam vajadzētu notikt neatkarīgi no Eiropola. Tā kā mēs jūs pilnīgi atbalstam. Otrakārt, parlamenta uzraudzības komiteja. Šis uzraudzības darbs arī šeit pilnīgi jums varam piekrist un noteikti e, arī līdzdarbosimies turpmāk šajos jautājumos. Bet ko nozīmē parlamenta? kontroli, parlamentu uzraudzību. Tas nozīmē, pirmkārt, ka mums ir nepieciešama vajadzīgie dokumenti. Tas nenozīmē, ka šeit priekšā nosēžas kāds no Europola, mums kaut ko stāsta par Swift un, nevi, Swift un neviens īsti nezin, e, e, ko tas nozīmē. Tas mūs visus ļoti satrauc, mēs bijām šeit zālē un mēs nesapratām, kas mums te tiek stāstīts. Mēs negribam nekādu melnās kastītes politiku, bet tiešām saprast, kas notiek. Uh, Ir vairākas iespējas, vai nu to veids parlamentā uzraudzības komisija, kā mēs varam Vācijā, vai arī e, mūsu komiteja kā tāda, par to vēl ir e, vērts padomāt, un mēs varam arī sniegt savus padomus par to, kā notiek parlamentu uzraudzība Vācijā. Tad, e, personas datu uzraudzības kontroli. Jūs visi ziniet, ka mēs e, rūpīgi sakosim tam, lai iespējam augsts personas datu aizsardzības līmenis tiktu noda, nodrošināts un sarunas par direktīvu, kas mums pat labam notiek, pagaidām parlamenta iekšienē, arī tur tiktu ņemtas vērā. E, Eiropo regulai ir jābūt arī atvērtai attiecībā uz grozījumiem, kas tiks izdarīti datu aizsardzības likumdošanā Labi, ka jūs no Hustingsa daudz ko esat ņēmuši vērā, bet te būs vēl arī vieta debatēm. Um, par administrācijas efektivitāti raugos uz jums, tieši eh, jūs vislabāk droši vien pārziniet šos jautājumus, un mēs jūs atbaldīsim šajā ziņā. Jūs zināt, mēs nedaudz eh, um, eh, piesējāmies uh, Eh, attiecībā uz mūsu darbu. Libe komitejā mums diez vai ir kas svarīgāks darams, bet septem, līdz septembra vidum nu tas nav daudz laika, bet nu labi. Eh, ja jūs tā vēlties, tad centīsimies iespējami lielāku ieguldījumu dot, lai šo darbu virzītu uz priekšu. Es domāju, ka mēs esam veiksmīgi šo darbu uzsākuši, un tas ir tiešām ļoti svarīgi, jo šajā jomā ir daudz darāmā. Lielas paldies! Izskanēja daudzi jauki komentāri, un pēc tam būs iespēja uz tiem atbildēt Līsbergas kundze un tad Gleisa kungs, un tad labprāt uzklausīsim komisiju un padomi un prezidentūru. Paldies, priekšsēdātā, izteikšos pavisam īsi, jo es runāju Sonī Alfano vārdā, viņai. Um, ehm, Viņa nebija iespēja šodien, bija šorīt piedalīties. Uh, un padziļināt piedalīties šajā dialogu paplašināšanā. Mūsu kolēģis Augustīns ir izsludinājis šo dialogu paplašināšanos, un tuvākais nedēļais mēģināsim strādāt pie šī dialogu grupas vārdā. Eh, gribu uzsvērt eh, šī ziņojuma padziļināto pieeju un lielisko sadarbības bāzi, pateicoties mūsu kolēģim Augustinam Dievstemerā. Īsi izsakoties, gribu sacīt, ka, protams, datu aizsardzība ir temats, kas ir kļuvis delikāts patiesībā diezgan nesen mūsu pilsoņu skatījumā. Um, brīvības, um, pilsonisko brīvību mūsu komitejas uh, ietvaros ir notikušas plašas debats par SWIFT un citiem svarīgiem jautājumiem. Un jūs, kolēģis, ņem vērā šo līdzsvaru, kas ir jārod starp brīvību aizsardzību un, un piemēram, noziedzības apkarošanu. Tas pilnīgi atbilst mūsu grupas iestājai. Es neatkārtošu to, kas šeit jau ir izskanējis par nepieciešamību mums tikt informētiem. Mēs pilnīgi iestājos par to. Un tad nezinu, kā precīzi izteikties, ir tāda kā bērzēšanās par to, ka nevēlamies, lai tiktu apvienotas Sepol un Europol. Tuvākais nedēļas arī strādāsim pie šī jautājuma, lai rastu iespēju risināt šo problēmu, jeb dilēmu. Lūk, šāda ir Sonjas Alfano nostāja. Protams, izmantošu man sniegto iespēju pateikties eh, arī Spānijas policijas eh, klātbūtnē un eh, visām, visiem citiem policijas spēkiem, kas ir klāt pie robežām. Tas ir ļoti svarīgi un priecājos par to, ka Augustīns ir piedāvājis pavērt dialogu, un mēs zinām, ka tas ir būtiski svarīgi Eiropas Savienībai, lai tās darbība izpaustos konkrētos pasākumos. Paldies! Paldies, Klēsa kungs, lūdzu! Paldies, priekšsādātāji! Arī es izteikšos pavisam īsi. Pirmkārt, arī es vēlos uzsvērt to, ka neesmu gluži pārliecināts par to, ka būtu labi apvienoti Sepol un Eiropolu. Esmu no dienu gandarīts redzēt, ka par šo jautājumu valda konsens, jo es vienkārši neesmu pārliecināts par to, ka operacionāli tā būtu laba ideja un ka lūk ietaupītu līdzekļus. Es tiešām redzu, ka tā ir. Jūs varat uh, uh visādi citādi ietaupīt līdzekļus, ja mēs paraugamies uz visu Eiropas Savienības budžetu, ir daudz citu jomu, kurās varētu ietaupīt, un nevis šajā jomā. Tāpēc, domāju, ir svarīgi saglabāt Eiropolu darbību atsevišķi no apmācību darbības. Man ir jautājums Dievs Demēras kungam. Esmu pārliecināts, jūs zināt, ka pat laban ir jautājums par vienošanos ar trešām valstīm. Tas izriet no Eiropola darbības, un te ir runa par operatīvo sadarbību trešām valstīm. Es pat labāk strādāju pie ziņojumu par šo tematu. Šie ir eh, mm, politiskās grupās ēnu referentu prātos un Eiropas parlamenta juridiskajā dienestā ir tāda nelabvēlīga attieksme, kāds tad būs šo sarunu rezultāts un kā mainīsies status. Pastāv priekšlikums jaunai direktīvai par Eiropolu kā tādu, tātad kāda būs šo sarunu vērtību un iespējamo vē, sarunu uh, rezultātu vērtību ar trešām iesaistītām pusēm. Vai sarunas turpināsies arī tajā sistēmā, kuru gal galā reformēs jaunā direktīva? Ir vesela virkne jautājumu, kas ir saistīti ar datu aizsardzību. Un pēdējais jautājums, Dievs, Demēras kungam no manas puses, ir šāds. Vai Eiropolam būtu jāsāk, jāturpina šīs sarunas, vai arī šīs sarunas būtu jābeidz pirms Eiropola pāriet pie jaunās sistēmas? Paldies. Priekšsēdētāji, pirms uh, dot vārdu komisijai, arī no savas puses vēlos teikt dažus vārdus. Protams, mēs augstu vērtējam ļoti stingro datu aizsardzības aspektu šeit ziņojumā. Un kā secina no debatēm šodien, Un tāds bija arī mans iespējas no iepriekšējās uzklausīšanas. Apvienojot Sepelu un Eiropolu, eh, nešķiet, ka šī ideja mums ir pieņemam, tāpēc esmu priecīgi par to, ka mūsu referents ir attiecies nocelsēm uz šo apvienošanu. Bet tad vēl ir atsevišķi priekšlikums par sepolu no komisijas puses. Ceru, ka drīzumā tas tiks izstrādāts, tad varēsim strādāt pie šī temata atsevišķi. Un tad arī tālāk virzīsim Eiropolu jautājumu loku. Cik saprotu, Amičī kundze šeit pārstāva komisiju un dod viņai vārdu. Lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, vēlos izmantot iespēju arī no savas puses pateikties referentam Diesam Demērs kungam. Viņš sniedz komisijas dienestiem iespēju piedalīties viņa daudzajās sanāksmēs, kuras viņš organizēja ar ēnu referentiem un ar Eiropolu pārstāvjiem, gatavojot uh, savu ziņojumu. Tas bija ne tikai ļoti vērtīgi Eiropas komisija, bet tā, tas bija arī pagodinājums piedalīties šajā sanāksmēs. Jā, drīkst vēlos nāk klājā ar dažiem komentāriem. Discussion. Par diskusijām, kas līdz šim norisinājušās. Un jo īpaši vēlos sākt ar četriem uh, sadalījumiem. Uh, Uh, klasteriem, uh, kopumiem, Demērskungs grozījumiem. Un uh, tiem pievērstās arī daudz citu deputātu. Pirmkārt, runājot par apvienošanās tematu. Jau ir norisinājušās daudzas diskusijas par šo tematu. Protams, Komisija ir ņēmusi vērā šīs diskusijas. Vēlos uzsvērt to, ka komisāra Malstrēme izmantoja iespēju sniegt paskaidrojumus, kāpēc e, tika piedāvāta šī Sepal un Eiropola apvienošanās. Pirmoreiz tas notika šī gada 26. februārī un otrais, kad tika pieņemta likumdošanas pakotne 27. martā. Referents pamatoti norādīja uz to, ka tieslietu un iekšlietu ministriem arī bija iespēja nāklājā ar saviem viedokļiem par šo priekšlikumu 7. jūnija, līdz ar to es atturēšos no tālākiem komentāriem par šo tematu. Kā jums ir zināms, parlamenta izskatīšanas jautājums un jo īpaši Nacionāla parlamenta iesaistīšana ir ļoti svarīga. Svarīgs jautājums arī komisijas. Protams, esam priecīgi secināt, ka daudz uzmanības tiek pievērsts šim aspektam. Eiropas komisijas sajā, savā, savā priekšlikumā vēlējās pievērst uzmanību šīs pāraudzības saturam un neuzskatīja par pareizu diktēt, eh, kādā veidā vajadzētu notikt starpparlamentārajai sadarbībai. Tātad mēs ņem ārā ārā Diazdemēras kunga priekšlikumu, proti izveidot uh, nodaļu starp parlamentu sadarbības, sadarbībai, pāraudzībai. Runājot par datu aizsardzību. Kā jau komisija pašā sākumā norādīja, nākot klajā ar savu priekšlikumu, datu aizsardzības stiprināšana bija viens no Eiropola eh, juridiskā ietvara pārskatīšanas mērķiem. Saistībā ar to esam piefiksējuši, ka Dijas Demēras kungs ir uzskatījis par ārkārtīgi svarīgu um, datu turētāju principu, proti dalībvalstis, kas vairumā gadījumu ir informācijas sniedzējs, ir datu turētājs. Tas nozīmē to, ka šīm dalībvalstīm ir jāsniedz pavisam skaidrs, uh, atbalsta šo datu tālākai pārsūtīšanai vai izmantošanai. Mūs īpaši interesēja Dijas Demeras kungas piedāvājums paplašināt dialogu, paredzot, ka SEPO varētu saņemt, Eiropo varētu saņemt atsarunu no privātajām iesaistītiem pusēm, un tas varētu stiprināt Eiropolu iespējas uzlabot eh, savus datus, savu informētību. Tagad pievēršoties pārvaldības jautājumiem. Kā komisija iepriekš ir paskaidrojusi, pārvaldības struktūra, kas tiek piedāvāta regulā, ir iedvesmojusies no secinājumiem, kuras apstiprināja padomu parlaments un komisija 2012. gada jūlijā par tā saucamo kopējo pieju regulatīvajām aģentūrām. Pārvaldības valdes konfigurācija, piemēram, direktora pienākumi vai arī procedūra, kas paredzēta izpildu direktoru iecelšanai, ievēro starp iestāžu sadarbības ietvarā izveidoto modeli, izmantojot kopējo pieeju. Dažos gadījumos arī es piebilstu, ka valdības modeļi arī balstās uz pašreiz izmantojamo praksi. Runājot par specifisko aspektu šai ziņā, saprotu, ka Vida Hozas kungs, Fidenholzer kungs apšaubīja, kāda apsvēruma dēļ tiek iekļauts vai netiek iekļauta izpildu valde vai netiek iekļauta. Izpildu valde būtu mazāka sadaļa pārvaldības valdē, Tātad te nav paredzēts obligāts ietvers, un to piedāvājam tāpēc, ka arī šajā gadījumā pamatojoties uz pašreiz izmantoto praksi un uz ierosinājumu, kas ir izrietojuši no kopējās, kopējā modeļa, tik secināts, ka daudz darba ir saistīts ar uh, finanšu aspektiem šajā aģentūrā, un to varētu pārņemt izpildu valde un tas ļautu pārvaldības valdei kopumā pievērst uzmanību citām operatīvajām darbībām. Es arī esmu ņēmusi vērā Kirkhopa kunga novērojumu, ka ir obligāti jāsniedz informācija, jāapmainās ar informāciju, daži vārdi noslēgumā par šo tēmatu, ja ļausiet. Komisija uzskata, kā savā regulas priekšlikumā, tā padara par obligātu to pienākumu, kas jau pastāv kā obligāts pašreizējā juridiskajā ietvarā. Un šādi rīkojoties komisija arī vēlas atvieglot dalību valstīm šo darbību sniegt informāciju Eiropolam. Un tā mēs, mēs to daram norādot, kurām jomām ir jāpievērš īpaša uzmanība, un tas attiec uz noziedzības apkarošanu. Tātad mēs vēlamies, lai dalību, palīdzētu dalību valstīm koncentrēt savus centienus prioritāri, uz prioritāriem jomām. Nevis uh, vienkārši uz informācijas plāšas informācijas savākšanu, tāpēc vien, lai ievērotu šo pienākumu. Runājot par kvalitāti presetā kvantitātei, vēlos minēt, ka Eiropols pastāvīgi īsteno centienus sniegt dalību valstīm rādītājs, jeb indikātors, kas ļaus dalību valstīm pievērst uzmanību kvalitātei. Ceru, ka neesmu ņēmusi pārāk daudz jūsu laika un esmu gatava iesaistīties tālākās diskusijas par šiem tematiem. Lielas paldies priekšsādātē. Paldies, saka priekšsādātē. Vēlos lūgt Polijā Kaites kundzi no prezidentūras puses, vai viņa vēlētos izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, prezidentūra vēlas pateikties Diezde Mēras kungam par viņa visu darbu un eh, ceram, ka arī nākotnē varēsim sadarboties, pie, strādāt pie šī tēmata. Kā saprotat, kopš Lisabonas līguma šis ir viens no svarīgākiem tematiem, kas attiecas uz iekšējo drošību un sadarbību. 7. jūnijā, kā jau tika minēts, padomis e, vairākums mērsās pret komisijas priešlikumu apvienot Sepol un Europol. Un eksperti sākuši izskatīt šo tekstu, neņemot vērā šo apvienošanas aspektu. Gribu jums paziņot, ka prezidentūra ir paredzējusi virkni sanāksmju, lai strādātu pie šī temata. Mēs mēģināsim uzlabot šo priekšlikumu pēc iespējas vairāk, cik vien mums ir iespējams. Un izskatīsim šo priekšlikumu ne tikai ekspertu līmenī, bet, ja būs nepieciešams, izskatīsim tos arī augstākā līmenī, lai ātri virzītu šo tematu uz priekšu Priekšstādātais kundze, gribu jums apliecināt, ka mēs visi ceram uz ātru sadarbību, lai tālāk virzītu šo tematu. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātāju. Tagad lūdzu vārds referentam Diezdemērs kungam. Lūdzu! Liels paldies, priekšstādātāju! Pateicos arī visiem kolēģiem, kas izteicās. Šādi viņi ir padziļinājuši šīs pirmās debatas. Pateicos arī Veronikai par to, ka jūs tik skaidri paudāt savu viedokli un arī savu atbalstu. Un pateicos arī tiem, kas pavisam skaidri ir pauduši savu nostāju pret šo iestāžu apvienošanu. Pateicos arī par to, ka atbalstās, atbalstāt manus kritērijus uzraudzībai no parlamenta puses un pāraudzību. Pateicos vēlreiz par jūsu komentāriem. Nav nekādu šaubu par to, ka bažas rosina tas fakts, ka nav pieņemts lēmums par apvienošanās jautājumu. Taču es esmu diezgan mierīgs, jo domāju, ka vējš pūš pareizajā virzienā, vairums padomē to nevēlas, vairums parlamentā to nevēlas, Malstrēmas kundze strādā, eh, turpinot sarunas par apvienošanu, taču es domāju, mūsu uzdevums ir pārliecināt viņu par to, ka mēs šādu apvienošanos nevēlamies. Šis lēmums būtu jāpieņem pēc iespējas ātrāk un arī saistībā ar sepolu regulu. Uh, Es domāju, jūs piekrītat parlamentu sadarbības idejai. Agrāk es sacīju, ka te ir jautājums par eh, tikšanu vaļā no komitejas. Amici, Amici kundze ir sacījusi, kā nokopēt uh, izpildu valdi, samazināt tās apjomu uz četriem cilvēkiem. Tas vien, tā vienkārši tiks piešķirts pilnīgi milzīgi vārdu četriem cilvēkiem, es to nevēlētos. Man ir pieredze administratīvā darbā, pārvaldības darbā, un no tā esmu secinājis, ka vairāk eh, personu eh, klātbūtne šādā darbā, piemēram, pārstāvi no katras dalībvalsts būtu vērtīgāk. Taču mēs nerunājam par tādu kā atsevišķu tematu. Mums ir jāsaglabā ģenerāla sekretāra pilnvaras. Tas tad būtu īstā saikne starp uh, visaptvarošo padomu un izpildu, izpildu valdi. Pateicos Kirkopu kungam. Matīs bija apvienotāja karalistē iekšlietu ministrs, un viņš tiešām zina, par ko viņš šeit runā. Vēlos arī sacīt, kā augstu vērtē Eiropolu direktoru darbu. Viņš mums ir sniedzis lielu atbalstu, viņš ir ieradies uz mūsu sanāksmi, un viņš mums ir sniedzis informāciju par Eiropolu. Viņš ir arī iespēdojis mūsu nostāju, proti nevēlēšanos apvienot abas iestādes. Te nav runa arī tikai par to, vai Eiropola saglabāja savu sēdekli Bramsildā. Un pateicos arī par uh, eh, Amīčī sniegto atbildi. Viktorija runāja par pienākumu, kā par tieši paust ienākumu, pienākumu, un es te pilnīgi piekrītu. Es uzskatu, ka šī ir pareizā pieeja jo dažādās iekšlietu ministrijas atzīst, ka nav pietiekoši kvalitīvi šie dati un ir vesels process, kā tiek izskatīti šie dati, vai dalību valsts sniegtā informācija ir kvalitatīva vai nē. Šī iekšējā kontrola nav kas tāds, kam parlamentam būtu jāpievērš uzmanība. Es arī piekrītu uh, visam šim finansējumu jautājumu lokam, jo lielāks pilnvars, jo plašākiem jābūt arī līdzekļiem, jo te taču arī ir jāparedz uh, kibernozieguma apkarošanas joma, tam ir jāparedz līdzekļi. Tavareškungs, mēs jau neesam vienkārši draugi vien, mums ir daudz kopīga. Mums ir daudz kopīga arī aģentūras sadarbības ziņā. Un mums ir jāiet tālāk, kā tikai tas, ko pietev komisija. Eiropa aģentūra nelīdzinās citām aģentūram. Te es ne, nepiekrītu Viktorija. Ir viena lieta Eiropu funk funkcijas nav tādas kā visām citām aģentūram. Um, arī cits kungs noraida apvienošanos, par to esmu priecīgs. Un te mēs nerunājam par Sedepolu mītnes vietu. Te ir, zinām, manevra telpa dažos citos jautājumos. Nav šaubu par to, kā pakotnes neatņemai sastāvdaļai jābūt ir kontrolei. Par to mēs visi piekrītam. Protams, ka parlamentam tā ir sava loma. Ar šo priekšlikumu mēs padarīsim šo procesu dzīvīgāku. Nav runa par to, ka šad un tad viņi nāk pie mums un runā ar deputātiem. Uh, bet mums ir svarīgi pastāvīgi gūt visu nepieciešamo informāciju pareizajā brīdī. Tik uzdots jautājums par to, kas notiks ar eh, dažu veidu informāciju. Ir dažādas kategorijas informācija, informācija, kas ir konfidenciāla, rezervēta noteiktam lokam vai slepena. Uh, un dažos parlamentos ir ļoti ierobežotas komitejas, kas skatās, kas izskata viss slepenāko informāciju, klasificēto informāciju, un iespējams, ka tā nebūtu izspaužama Eiropolam. Tātad te ir runa par dažādām informācijas kategorijām. Ir informācija, kas ir tiešām ļoti ierobežota. Tas man ir sakāms par visām šīm pārvaldzību kontrolas komitejām nacionālais parlamentos. Protams, te ir runa par eh, legālo informāciju, nevis par nelegālo informāciju. Pateicos par eh, jūsu sacīto, Kornēlī, pateicos par jūsu atbalstu, izpratni un arī par skaidru nostāju pret apvienošanu. Pateicos, ka atbalstāt šo visu domu par um, pārbaudu no parlamenta puses. Ceru, ka tā būs efektīva un atbilst uh, pārskatāmībai un demokrātiskai atbildībai. Pateicos, ka esat mazliet pavirzījuši tālāk datu apmaiņas procesu, un es ceru, ka tas atbilst uh, direktīvas virzībai. Jūs neesat pārliecināti par eh, darba grafiku, nu tas jau pat labam ir tikai tāds kā projekts. Mēs pie tā vēl strādāsim. Pateicos arī citiem par atbalstu. Ir tiešām ārkārtīgi svarīgi skatīt datu aizsardzību. Mums jārod šī, šis pareizais līdzsvars, kā sacījāt, starp eh, drošību un brīvību. Es zinu, ka jūsu grupā ir zināmi, zināmas šaubas. Katrīna, vai vēlies man ieklausīties kādu brītiņu? Taču es runāju tieši ar tevi. Paldies! Paldies! Es tikai gribu sacīt, ka zinu, ka tavā politiskajā grupā ir zināmas šaubas par apvienošanu. Ceru, ka nostāsieties mūsu pusē beigās. Klās kungs ir, ir pretsaplud apvienošana, taču šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Te ir nepieciešama vesela virkne nolīguma ar trešām valstīm, kas jau pastāv vai vēl šādu nolīgumu tiks slēgt nākotnē. Te ir ļoti nopietnas juridiskas problēmas. Piemēram, mēs nācām klājām dažām idejām. Dokumentā tur tas ir izskaidrots Kinga, mūsu priekšsēdētāji, liels paldies par eh, tavu jautājumu, par apvienošanu. Es nedomāju, ka es esmu eh, kaut kā atteicies no savas nostājas par apvienošanu. Mēs esam vienmēr bijuši pret to, kā Veronika zina. Dmitrī uh, eh, kolēģi, es tiešām uh, vēlos jums pateikties. Mēs ļoti bieži main, apmaināmies viedokļiem. Kā jau tika sacīt, 26. jūlijā ir gaidām padomu sanāksme, un tad mēs apvienošamies ar saviem viedokļiem. Mums tiešām ir jāpaplašina sadarbība attiecībā uz pārbaudēm no padomas, no parlamenta puses. Viktorija, esmu pierakstījis eh, dažas idejas no jūsu puses, tātad jautājums par to, kas ir datu īpašnieks un par eh, to, vai dati jāsniedz arī privātajām iestādēm. Un tad vēl vesela virkni citu jautājumu no kolēģiem. Jautājums par datu kvalitāti un kvantitāti. Ir arī pārvaldības temats attiecībā uz visām citām aģentūrām. Kā jau sācīju, Eiropols nelīdzinās visādām citām aģentūrām. Tas ir pilnīgi īpašs. Un Demīči kundze ir atbildējis dažiem jautājumiem saistībā ar uh, izpildu valdi. Tad nobeigumā vēlos sacīt, pateicos padomēju par tās uzstāšanos tiešām vēlu, novēlu Lietuvas prezidentūrai visu to labāko un ceru, ka tā varēs uh, piedalīties sanāksmēs pēc iespējas drīzāk. Paldies par lielisko datumu. Vienu datumu tikai gribu nosaukt. 19. septembris ir termiņš grūzuma ieslēgšanā. Mums jāvirzās uz priekšu, jo es pamanīju, ka mums vēl divu punkti darba kārtībā, kas jāizskata līdz 12. Nākamais ir pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā. 2012. gadā mūsu ziņotājs, mūsu referents ir Louis Michela kungs, kas ir divus darba dokumentus sagatavojis. Šos darba dokumentus mēs tagad vēlamies izskatīt. Ziņojuma prezentācija notiks 30. septembrī. Lūkšu mūsu referentu sniegt mums ieskat šajos divos darba dokumentos. Un tad varēs izteikties deputāti, kas vēlas piedalīties debatēs. Lūdzu. Merci beaucoup, merci beaucoup, madame la présidente. Liels paldies, priekšsēdētāji. Eiropas parlaments pagājušas nedēļa pieņēma mūsu kolēģi Luīta Vāreša ziņojumu par pamatiesību stāvokli Ungārijā. Tad arī runa par situāciju Bulgāriju un ir balsojums par e, rezolūciju, par slepeno dienestu uzraudzību, kas tiek vērsts pret saviem pilsoņiem. Pamatīsības Eiropas darbībā ar vienu kļūst svarīgāks, tomēr, diemžēl jākonstatē, ka Eiropas Savienībā no jau vairākus mēnešus ir ielgus ne tikai ekonomiskā krīze, bet, diemžēl, arī demokrātijas krīze. Ungārijas valdības lēmums vai arī Rumānijas valdības iniciatīvas, kas tika pieņemtas pagājušajā vasarā, kā arī situācija Bulgārijā un pastāvīgā pamatiesību pārkā, pastāvīgā pamatiesību pārkāpumu, piemēram, Itālijā, situācija cietumos, nepārprotam norāda politi uz politiskajām grūtībām un dažkārt jāatzīst arī politiskās gribas trūkums, izmantot tos mehānismus, kas ir paredzēti uh, līgumā. Un tā tad jāizveido jauni mehānismi, kas nodrošinātu pamatiesību ievērošanu un Eiropas pamatvērtību ievērošanu saistībā ar krīzi dažās dalībvalstī. Eiropas Savienība ir izveidojusi vairākus instrumentus, lai garantētu pamatiesību ievērošanu, Kopenhāgenes kritēriju, otrā un septītā pānta iekļaušana Eiropas Savienības līgumā, Eiropas pamatiesību harta, e, Eiropas pamatiesību konvencija. Taču tas viss e, balstījās uz hipotēzi, kas, diemžēl, balsti, izrādījās nepamatot. Doma bija, ka pamatiesības tiek ievērotas e, bez kaut kādām mm, sankcijām no Eiropas Savienības puses. Diemžēl tas tā nav. Eiropas parlaments, kā jau sacīja, uzskatīja e, pamatiesības, cilvēktiesības par ļoti svarīgām. Mēs esam arī izstrādājuši vairāk ziņojums par pamatiesībām, cilvēktiesībām, un mūs jau īpaši interesē tādas tiesības, kas tiek apdraudētas mediju brīvība, kas tiek apdraudēta uh, Ungārijā un Itālijā, Romu tiesības, Francijā, Itālijā, uh, geju un lesbiešu tiesības, Polijā un Lietuvā un citi jautājumi. Pēdējā rezolūcija par pamatiesību. pamatiesībām, ko izstrādāja parlaments, parlaments tajā uz, iestājās par Eiropas Savienību vērtību ievērošanu Eiropas Savienībā un dalību valstī. Padomi un komisija ir eh, virzījusi aktīvāku politiku pamatiesību jomā. Eiropas Savienība tagad saskars ar tā saucamo Kopenhāgenes dilemmu. Nu, kandidātu valstīm ir jāievēro pamatiesību cilvēku tiesību principi pirms tās iesaist Eiropas Savienību. Diemžēl nekāds instruments nav paredzēts pēc iestājas, lai sankcionētu tās dalībvalstis, kas šīs tiesības neievēro. Taču vēlos norādīt, ka līgumā jau ir paredzēts iespēja uh, sākt izstrādāt jauns instrumentus, un arī komisija iestājas par eh, tiesību ievērošanu, un, ja nepieciešams, izvērst, ir gatavi izvērst izmaiņas līgumā. Ir paredzēta vesela virkni instrumentu pārkāpumu procedūru, piemēram, Eiropas Savienības kohēzijas fondu līdzekļu pārtrau, piešķiršanas pārtraukšana, tehniskais politiskais dialogs, sadarbība ar Eiropas padomi un citām starptautiskajām institūcijām. Un tad arī ir izstrādāta tabula attiecībā uz tiesu sistēmu. Un ir vesela virkne mehānismu, kas ir jāskata ilgtermiņa griezumā un ne tikai īstermiņa griezumā, kā pat labāk. Komisija ir arī apgalvojusi, ka tā ir gatava izstrādāt eh, veselīgu priešlikumu šai jomā pirms 2014. gadā, lai izvērstu debats, tā skaitā arī par septīto pāntu. Rodēnkas kundze plenāra sesijā pagājušajā nedēļā paziņoja, ka tā ir gatava izvērst diskusijas un kolokvijas par šiem tematiem. Esmu gandrīz par to, ka dalībvalstis apspriež iespēju izstrādāt instrumentu un jaunu mehānismu, lai atbalstītu cilvēku tiesību ievērošanu, pamatiesību ievērošanu dalībvalstīs. Pašreizējais nolīgums palāts Eiropas Savienībai plašas pilnvars, jo īpaši 2. un 7. pantā tā, 7. panta 1. punktā, un tomēr tas netiek pietiekoši izmantots, un ir pienācis īstais laiks izveidot jaunu mehānismu, kas būtu vērsts uz Eiropas Savienības pamatvērtību un cilvēku un pamatiesību ievērošanas nodrošināšanu. Tātad šis mehānisms attiektos gan uz uh, kandidātu valstīm, gan uz ja, dalībvalstīm, kas jau ir Eiropas Savienībā. Un te būtu paredzēta vesela virkne rekomendāciju un sankciju, tad, kad tiek pārkāpts eh, līguma par Eiropas Savienību otro, otrais pants. Es gribu visam skaidri sacīt, tikai šāds mehānisms skatīt visas dalību valstis līdzvērtīgi un objektīvi, eh, atsakoties no dubult standartu riska un visām dalībvalstīm šajā mehānismā ir jāpiedalās. Diemžēl dažas dalībvalsts padomē jau tagad uh, nelabvēlīgi izturas par šo priekšlikumu. Un runājot par korupcijas novēršanu Eiropas Savienību, tiek piedāvāt jauni politiskie priekšlikumi sadarbojoties eh, Eiropas cilvēktiesību tiesai Septītais pāns, tā pirmais punkts nav jāuzskata par kaut kādu jauno strīdu sābolu, bet tās pārēdz sadarbības ar Eiropas Savienības institūcijām, tad, kad tiek secināts, ka ir pārkāptas pamatvērtības Eiropas Savienībā. Par šo jautājumu mana grupa ir pilnīgi vienisprāts. Tas fakts, ka ne šis instruments netika izmantots konkrēti Ungārijas gadījumā Tas ir, liecina par to, ka kaut arī daudzi jautājumi jau ir izcinājumi pašreizējā ietvarā, pastāv jautājumi, kas, mm, kuriem nepieciešams jauns mehānisms. Pārstrādājot līgumu, ir jāparedz arī īpaši noteikumi pamatiesību ievērošanas nodrošināšanai. Jau tagad pastāv daudzi pasākumi, kas var nodrošināt otrā panta ievērošanu. Eiropas Savienība ir spējusi izstrādāt jaunas instrumentus, lai stātos pretī jaunajai finanšu un ekonomiskai krīzē. Eiropas Savienībai būtu jāpierāda līdzīga apņemšanās, eh, rūpējoties par Eiropas Savienības pilsoņu brīvību aizsardzību. Es ceru, kā ierosinājumi, kas eh, atainojas abos darba dokumentos un arī ziņojumā par pamatiesībām, būs labs pamats sadarbībai Eiropas komisiju un citām institūcijām, strādājot pie šī jautājuma loka. Ir jāparedz arī iespēja pilsoņiem iesaistīties šajās debatēs jo tas attiecas, tās attiecas uz viņu interesēm. Esmu gatavs sadarboties ar ēnu referentiem, lai izstrādātu šo ziņojumu. Ir paredzēts arī organizēt uh, publiskas debatas ar citām iestādēm, nevalstiskiem organizācijām un ekspertiem. Paldies, ka mani uzmanīgi klausījāties. Paldies par darbu dokumentu sagatavošanu arī par prezentāciju. Tiešām starp padomus secinājumiem un jūs ziņojumu un tavarešu ziņojumu, kas tika pieņemts pagājušā nedēļā, ir tāda viena līnija. 30. septembrī mēs izskatīsim to. Tagad mums ir ļoti maz laika, tādēļ es lūkšu katru tikai izteikties vienu minūti, lai mūsu referentam sniegt pārskatu par vidokļiem, un tad mums 12. būs kopīga sanāksme ar Afko un Juriju. Baueres kundze ir pirmā runātāja sarakstā. Lūdzu. Lūdzu, pieturieties pie šīs vienas minūtes, ievarat. Paldies. Kinga nebūs viegli vienā minūtē izteikties, jo eh, ļoti daudzas principiāls jautājums šis jums paceļ. It kā runa ir par cilvēku e, tiesībām, taču pārsteidzoši tas, ka ne par to runā ziņojumā. Šeit īstenībā saturs neatbilst virsrakstam. Pirm, uz pirmā acu uzmetienu ir jāsaka tas, ka, un tas tiešām ir fundamentāls jautājums, ka otrais un ceturtais pants kādā sakarā ar viens ar otru. To mēs nevaram izlemt, tas ir tiesas jautājums. <clears throat> Eh, attiecībā šo no mehānismu parlamentam, manuprāt, nav tiesības to iedarbināt, un es domāju, ka bez līguma grozīšanas tas vienkārši nevar notikt. Un tālāk arī vēl jājautā, kā tad ir ar pamatiesībām, jo ar E, par tām varbūt runa tikai Eiropas līguma ietveros. Šeit ir runa par tādu tiesisku jautājumu fundamentālu. E, ko ir grūti izvērtēt, un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem šī jautājuma risināšanā, jo Eiropas parlaments nevar ieņemt Eiropas Savienības tieslomu. Kā ar šo sodīšanas infringement procedūru, kā tad būs, kāda loma vēl paliks tiesai, ja šāds mehānisms tiktu iedarbināts? Un vēlreiz gribētu pateikt noslēgumā, ka bez līguma grozījumiem, manuprāt, nevar um, tātad jā, šo pārkāpumu procedūru iedarbināt, tas tiešām būtu neveiksmīgi, ja uh, parlamenta uh, vēlēšana kampaņas laikā turklāt šāda tēma tiktu aktualizēta. Paldies, Baueris kundze. Un tagad Ždanoka lūdzu. Paldies, priekšsēd. Pilnīgi piekrītam. Mičela kunga, Mišela kunga idejām šajā dokumentā. Dokuments ir kodolīgs, bet trāpīgs un labs pamats tālākam debatēm, kā Mišelkungs arī norādīja. Lai nerunātu garu, es gribētu tikai teikt, ka mūsu politiskā grupa šīs problēmas ir vairāk kārt aktualizējusi arī attiecībā uz ikgadiem cilvēktiesību ziņojumiem ārlietu komitejas ziņojumi ir pa valstīm atsevišķi, taču mēs izmantojam div, divējādi standarts Eiropas Savienībā. Tādām vispārīgām runām nav iedarbības katra valsts varētu citādi teikt, ka tas jau uz viņiem neatiecas. Tiešām ir Kopenhāgens dimensijas problēma, nav mehānismu, lai noskaidrot, kā valsts uzvedīsies pēc kļūšanas par ES dalību valstu un arī daudzas bažas attiecībā uz, eh, eh, kā tas bija attiecībā uz manu valsti, Latviju, bija daudzas problēmas ar minoritāšu tiesībām, par uh, lielo skaitu bezvalstnieku un eh, eh, gatavības ziņojumā bija norādīts, ka 2004. gadā ir jādod nepilsoņiem tiesības pašvaldību vēlēšanās piedalīties. Visi šie jautājumi nav atrisināti, šāda tiesība nav, ir pagājuši gandrīz desmit gadi, kopš ziņojums ir pieņemts, un problēma nav atrisināta. tādēļ, ka tās risinājumam pretojās dažas lielas politiskās grupas. Tas netiek arī vairāk kustināts. Tā kā mums ir jā <clears throat> iedarbina e, šīs uzraudzības mehānisms, kā risināt pamatiesību pārkāpumu jautājums. Es jau vakardien norādīju, ka Mišel kungs arī ir teicis, ka pamatiesība aģentūrai nav pietiekoši pilnvaru, lai risinātu šos jautājumus. Aģentūra ir gatava tam, mums vienkārši ir jāskatās, kā līgums padarīt efektīvāks. Paldies! Tagad veržā kundze, lūdzu. Merci, uh, monsieur le... Paldies, priekšsēdētāji. Je dirais qu'en entendant Monsieur Michel, j'ai... Klausoties Mišela kunga priekšlasījumā, guvu pārliecību, ka mūsu ziņojums skar cilvēktiesības un institucionālā sadaļa ir skatām tikai pēc tam, kad tiek izskatītas pamatiesības Mūsu pilsoņi sagaida no mums, ka mēs sacītu, kādas ir problēmas pamatiesību jomā Eiropas Savienībā. Varbūt, ka tas arī ļautu izpildīt um, Eiropas Tautas partijas vēlmes, kaut gan iespējams, domāju, ar to varētu arī nepietikt. Ir divas daļas, viena tāda situācijas, jeb stāvokļa analīze, un tad šī institucionālā sadaļa. Es piekrītu vispārējām šī ziņojuma līnijām. Tas arī atbilst Tavāreša kunga ziņojumu. Iespējams, ka tam ir eh, mazliet cita virzība tam pēdējām, un tas tad sniegs atbalsts mūsu Ungārijas draugiem. Bet ir vēl viens jautājums, par kur pavisam īsi gribu izteikties. Viena no galvenajām problēmām, uz ko norāda Eiropas padome un ANO Mišeļa kungs, jūs ar vienu manā klausā, manī klausāties, Jā, labi. Nu, citādi mēs varam runāt vienkārši atspratāts, vai ne? <laughs> Tātad viena no pamat problēmām, uz kurām norāda starptautiskās organizācijas Eiropas padomu un ANO, ir migrantu problēma Eiropas Savienībā Jūsu sākotnējā dokumentā jūs par šo jautājumu vispār nerunājat, bet man tas šķiet ļoti aktuāls, runājot par pamatiesību pārkāpumu Eiropas Savienība atgādināšu, ka pamatiesību harta būtībā attiec uz visiem, kas uzturs Eiropas Savienības teritorijā, ne tikai uz Eiropas Savienības pilsoņiem. Vēl viens komentārs no manas puses varētu būt, tas gan nav nekāds jauns. Es uzskatu, ka septītais pāns ir atomierots un mums nav jāpiedāvā jauni juridiskie uh, instrumenti, ja septītais uh, pāns tiktu izmantots. Mēs visi šeit zinām, ka tam ir savs spēks. Turklāt man pamazām apnīk klausīties mūsu kolēģos un komisijā, kas pastāvīgi slēpjas aiz e, Eiropas cilvēktiesība tiesas vai Eiropas savienības tiesas. Es domāju, ka Eiropas parlaments ir politiska iestāde, kam jānāk lai ar sevi priekšlikumiem, un tam ir jānosoda dažas parādības. Mēs, nu, mēs es lieku pēdiņās, jo es pat nejūtu šeit ļoti iesaistīts. Uh, Eiropas parlaments eh, ļauj rīku, sev rīkoties ekonomiskā jomā, tad es Mišeļa kungs aicinātu mums būt tikpat drošsirdīgiem un līdzīgi rīkoties arī pamatiesību jomā. Pamatiesībām jātiek ievērotām Eiropas Savienība, un es uzskatu, ka Eiropas Savienības dalību valstu vadītājiem būtu jāpraktizē šī uh, tiesību ievērošanu, tad arī viņu vārdiem būtu lielāks svars ārvalstīs. Cilvēku tiesības ir jāievēro Eiropas Savienības teritorijā. Mēs zinām, ka situācija nemaz nav labvēlīga. Euh, euh, Pievēršoties jautājumam par pilnvarām, man šeit ir zināms jautājums. Es domāju, mēs neprotam uh, pareizi izmantot fran darbu. Mēs nezinām, kā pareizi šai organizācijai palīdzēt, sniedzot tai pareizes pareizs instruments. Es domāju, mums būtu jāstiprina fra, tātad pamatiesība aģentūras pilnvars, un mums ir jāizdara secinājumi no tās informācijas, ko mums sniedz uh, pamatiesība aģentūra. Lūk, šādi būtu man pirmie komentāri uz mūsu referents sacīto. Paldies! Kinga Gons. Paldies, Kinga Gonca. Paldies, kā jau teicu. Es redzu daudz kopīga starp padomas secinājumiem ārlietu ministra vēstuli, kas bija šī secinājuma pamats, tavāreša ziņojuma un arī jūsu darba dokumentu. Manuprāt, ir laiks virzīties uz priekšu. Mēs redzam šeit skaidru ainu, jūs arī runājat par demokrātijas krīzi, nevis tikai ekonomisko krīzi Eiropā. Tā kā man liekas, ka tiešām ir pēdējais laiks virzīties uz priekšu, un tieši tā arī mēs varam izvairīties no divējādiem standartiem, kas šeit zālē dažkārt tika pieminēti, lai arī pamatiesība aģentūras darbs tiktu paplašināts. Man šķiet, aģentūra ir gatava datus vākt un šādus indikātors izstrādāt. Tas būs ļoti svarīgi mums nākotnē, lai redzētu skaidru ainu visā Eiropā attiecībā uz to, kā uh, dalību valstīs tiek īstenotas pamatiesības un tiesiskums, kas tiešām ir Eiropas Savienības pamatvērtības. Tādēļ es jūs iniciatīvas ar prieku atbalstītu un es ceru, ka jums būs um, gatavs jūsu projekts līdz septembra beigām un ka tas būs ļoti spēcīgs. Paldies, Tavareša kungam vārds! Euh, merci beaucoup, monsieur le président. Je vais parler en français. Lielas paldies priekšsēdētāji, runāšu franciski, jo mūsu referents ir franču valodas pratējs. Esmu gandarīts par to, ka valda liela konsistence starp, tāda kon, ir konsekvence starp šo parlamentu un starp šo ziņojumu citiem ziņojumiem saistībā ar otro pāntu. Man vēl ir pāris komentāru, ko gribu uh, piebils, jo tas būs labs ieguldījums šajās diskusijās. Arī turpmāko grozījumu gaidās pārliecināts par to, ka mums būs labs konstruktīvs darbs. Viens no pirmajiem ierosinājumiem no puses būtu saistīts ar rādītājiem, ja indikātori. Tie ir ļoti svarīgi, tomēr tie ir galvenokārt svarīgi tad, kad vēlamies uzlabot mūsu pamatiesību stāvokli un demokrātijas stāvokli mūsu valstīs. Proti, uh, Radītāji ir vērtīgi tad, ja tie paredz uh, lojāli un atklātu sadarbību saistībā ar šo stāvokli. Tad, ja šāda sadarbība nav gaidāma, un mēs te tikai tā abstrakti spriežam un iedomāties šo stāvokli, tad mēs varam izstrādāt ārkārtīgi labu tabulu attiecībā uz rādītājiem, un tomēr secināt, ka otrā panta noteikumi uh, netiek ievēroti. Kaut arī no pirmās uzmetiena viss izskatās lieliski. Pagājušajā nedēļā notika balsojums par manu ziņojumu, un tur tika paredzēts, ka pārbaudes sistēma uh, uh, iesaistītu komis, uh, Kopenhāgens komisiju. Un tas attiektos arī uz Vīnes komisiju, uz Venecijas komisiju. Bieži vien pastāv sistemātiska lasījuma problēmas. Septītais pants. Mēs ļoti labi zinām, ka septītā panta pirmais punkts ir tukši vārdi, bet 7. panta otrais punkts, jā, varētu būt atomierots, taču te ir liela atšķirība starp nekā nedarīšanu un 7. panta otro punktu. Procedurālie šēršļi pastāv 7. panta pirmā punkta izmantošanā, taču es domāju, ka mēs varam darīt daudz ko. Dalību valstis varētu pastāvīgi sadarboties ar Eiropas komisiju, mēs zinām, ka tas pastāv. Mēs eh, diskusijas par Eiropolu esam secinājuši, ka ir dažas dalībvalstis, kas vēlas uzņemt SEPO, piemēram. Nu labi, mums ir jā, jāiesaista otrā punkta, otrā panta kritērija šajā sadarbībā. Ja mēs nevēlamies, ja mēs nevaram nodrošināt tiesu sistēmas neatkarību, izmeklēšanas neatkarību dažās valstīs, tad mēs šajā valstī nevaram izvietot sepoli. Ja ir kādas problēmas saistībā ar otro pantu, tad šī sadarbība ir jāpiesaista otrā panta problēma risināšanai. Nu, no nu manas puses pat labam tas viss. Paldies! Maintenant, nu, Paldies, turpin priekšsādātais. Tagad pievēršamies referentam Lūjī Mišelam, jums vārds noslēgumam. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms esmu gandarīts par to, ka vairākums uh, eh, deputāti, kas uzstājās, nu, ja neskait Bauers kundze, mēģināšu viņu gan pārliecināt, piekrīt eh, šī dokumenta virzībai. Tas ir tikai darba dokuments, tas uh, neizvirs sev nekādas tālākus mērķus, tas tikai paredz paplašināt debates. Vēlos sacīt, protams, Pāvērs kundze, tas jau ir minēts šajā debat, šajās debatēs. Referents ir gatavs iesaistīties debatēs saistībā ar abiem dokumentiem attiecībā uz eh, sabiedrības diskusijām un pamatiesībām. Es gribu sacīt, ka manī valda dziļa pārliecība Veršajā kundze, es piekrītu tam, ka mēs esam parlaments, mums kā deputātiem eh, nebū, nav jāliek kaut kādi šēršļi mūsu politiskajām, ideoloģiskajām pārliecībām. Mm, nav nekāda institucionāla noteikuma, kas mums liektu paust kādu nostāju un, protams, arī ieteikums tieši šādi. Uh, Eh, likumdošana attīstās. Bet, nu, labi, par to mēs vēl runāsim. Viržjā kundze, protams, šai ziņojumā mēs skatīsim veselu virkni tematu, kurus, diemžēl, nevaram skatīt tagad. Klasiskā brīvība, viss, kas saistīts ar mediju brīvību, izpausmes brīvību, minoritāšu tiesībām, diskrimināciju, migrantiem, bērnu un vecāku atgājumu cilvēku tiesībām. Protams, ka mums būs iespēja paplašināt, padzināt šo dokumentu. Neslēpšu. Nu, skatīsimies, kā situācija attīstās. Nu, tā, tie, protams, nav nekad draudi no manas puses, taču es pats uzskatu, tātad pats jau esmu sācis strādāt pie viena stabulas, kas sadalīta pa tēmām, pa indikatoriem, radītēm un pa valstīm. Protams, te nav uz katru valsti, kas pārkāpus jārāda ar pirkstu, un tomēr tā tīri personīga. Eh, esmu bijis interesēts strādāt pie šādas tabulas, redzēsim, vai es to iekļaušu piel, kā pielikumu vai nē. Un esmu sācis ar eh, pats savas durvju priekšas laucīšanu. Es uh, vadījos no profesionālās pārliecības un skatījos, kāda ir situācija manā valstī. Un tikai šādi rīkojieties, mēs varam doties uz priekšu. Varbūt vēl tikai pāris vārdos par septīto pantu. Es esmu ilgi strādājis pie šī panta, kad biju ārlietu ministrs Francijā, un institīva izriet no mums, un uh, tur bija uh, viss saistīts ar šo Hedēra lietu Austrijā. Grūtības ar šo pantu ir tās, ka nav viegli rast kvalificēto vairākumu, lai panāktu tā veiksmīgu darbību. Un tomēr šis pants pastāv. Tas ir instruments, un es neuzskatu, ka tas ir kāds atomierots. Šo instrumentu, kāds tas parādās līgumā, tas arī starp citu bija mērķis, tas Tātad instruments veicina dialogu ar, uh, un tas, piemēram, ir piemērojams uh, salīdzināms ar Kotonu nolīgumu 96. pāntu tajā, tātad pienākums iesaistīties dialogā. Septītais pāns uh, nav tukšs, mēs to varētu izmantot, ja pastāvētu politiskā grib to darīt. Attiecībā uz pārējo mm, esmu, protams, gatavs uzklausīt visus kolēģis, visas grupas, lai uh, to visu iekļautu konstruktīvā veidā dokumentā. Protams, ka darbs vēl turpināsies, un tas ir vērtīgs darbs, lai no vienas puses aizsargātu mūsu vērtības, un no otras puses uh, ja iespējams tās konsolidēt un aktualizēt. Paldies! Paldies, Mišela kungs! Paldies par jūsu galavārdiem! Eh, tagad eh, mēs eh, pazīsim to, kāda būs 30. septembrā projekta prezentācija. Vēlos pateikties visiem runātājiem. Mums tagad jāvirzās uz priekšu, jo pulkstenē 12. sāksies apvienotā Libēja Jurija un Afko komiteju sanāksme. Jo mēs runāsim par Stokholmas programmu, kas ir eh, vienotais eh, ziņojums. Būs eh, trīs līdzreferenti, arī es no Libes komitejas piedalīšos, un, kā arī Libes un Afko komiteju līdzreferenti. Šī sanāksme sāksies pulkstenē 12. un ir paredzams, ka. Līdz eh, tam eh, laikam ehm, šajā sanāksmes zālē ieradīsies eh, daudzi cilvēki, un tāpēc tagad risināsim 18. darba kārtības punktu, kas ir vienotās debats attiecībā uz Armēnijas nolīgumu. Attiecībā uz vīzu atvieglotu izsniegšanu. Un to cilvēku atpakaļ atgriešanu, kuriem nav uzturēšanās atļaujas. Edīte Baueris eh, kundze. Vēl sagādāt, ka šī nav pirmā reize, kad mēs runāsim par šo jautājumu. Nu, teiksim, eh, ter termiņu grozījumu iesniegšanai, pēc tam, kad uzklausīsim eh, referentu un ēnu referentu. Tagad vārds Baueris kundze lūdzu. Köszönöm szépen, elnök úr! Paldies, priekšsēdētāj! Es zinu, ka laika nav daudz un um, tā tad uh, ir pieņemts jauns, uh, jaunā ārlietu stratēģija Eiropas Sanībai, un šeit ir runa arī par Armēniju un Grūziju un par mūsu uh, tātad šo valstu integrācijas Eiropā pātrināšanu ir ļoti jāuzsvar tas, cik liela nozīme ir cilvēcīgiem kontaktiem, un e, tas, protams, ir cieši saistīts ar ceļošanas atvieglošanu. 2012. gadā Eiropas komisija e, s, e, ieteica uzsākt sarunas par e, personu e, pārvietošanās um, atvieglošanu, un eh, šis darbs ir turpināts, bet mums tas jāturpina arī vairāk. Eh, tagad jau desmitā eh, dalība valsts ir ratificējuši šo nolīgumu, un vēl ar Grūziju atliek noslēgt šādu līdzīgu līgumu Uh, un ar Azerbaidžānu arī sarunas ir diezgan labi pavirzījušās. Vairāk kolēģi ir jautājuši, kā tad uh, iet ar uh, šīs sarunas ar Azerbaidžānu. Šajā sakarā būtu jāsaka, ka tās virzās labi, ir daži kavējumi saistībā ar to, ka Azerbaidžānai bija problēmas ar um, Eh, dažiem tehniskiem jautājumiem, eh, kuri gan tagad šķiet, lai ir atrisināti. Un tādēļ mēs gribētu aicināt arī komisiju pātrināt šīs sarunas ar Azerbaidžānu. Eh, tas būtu arī galvenais, ko es gribēju šajā sakarā teikt. Varbūt vēl viens teikums, proti ar ārējās darbības dienests ir sniedzis pozitīvu atzinumu un tekstu grozīt mēs šeit nevaram. Gru, tātad līgumu mēs varam tikai savu atzinumu savu, uh, grozīt, bet nevis pašlīgumu. Tam varam tikai piekrist vai to noraidīt. Lasīsim vārdu referents Vigām kundze. Paldies! Izteikšos ātri vispirms paužu nožēlu par to, ka mēs netikāmies ēnu referentu starpā par šo tematu, kaut arī šis temats ļoti sarežģīts. Tomēr tas ir sarežģītāks, jo mūsu parlamentam ir samazināta manevra telpa. 2013. gada aprīlī jau ir noslēgts pamatdokuments. Tā tad situācija ir nomierinājusies minoritāšu jautājumos salīdzinājumā ar Ukrainu vai Pakistānu, piemēram. Nesen tika izveidots Eiropas projekts iniciatīva Armēnijai, tā tas vērsts uz mobilitātes veicināšanu. Un Armēnija tiek aicināta uh, uzlabot migrācijas situāciju. Un tā tad ir vērts uz to norādīt eh, šī ziņojuma un rekomendācija konteksta. Es uzskatu, ka ir svarīgi atbalstīt no vienas puses eh, vīzu režīmu liberalizāciju ar tādu valsts kā Armēnija, un jāpaņem vērā, ka mums ir ļoti īpašas attiecības ar šo valstu. Taču es neatbalstu referenta nostāju attiecībā uz uh, atpakaļ uzņemšanas noteikumiem un uh, vīza atvieglošanas noteikumiem ar Azerbaidžānu, jo šeit problemātika ir pavisam atšķirīga un tas attiec galvenokārt uz migrāciju. Atgriezīšos vēl pie atpakaļ uzņemšanas nolīguma. Vēlreiz gribu uzsvērt, ka manai grupai prioritāte ir šī nolīguma ietvaros Uh, lai uh, migranti dalībvalstī varētu pieprasīt uh, juridisko atbalstu, lai viņi netiktu automātiski atpakaļ nosūtīti, tas ir jāiekļauj šajā nolīgumā. Un otrkārt, izmantojot šo iespēju izteikties debatēs, vēlos atgādināt, komisija tās apņemšanos, eh, kas izskanēja vairāk kā pirms trim gadiem, 21. septembrī 2010. gadā, eh, kad bija balsojums par atpakaļ uzņemšanu ar Pakistānu. Taču tās apņemšanās, komisijas apņemšanās netika izpildīt. Paldies. Kā? Žēlas kundze, lūdzu. Es saprotu, ka Ičākungam tomēr pirmajam teiktos vārds. Ičākungs, lūdzu, vai jūs izteiksieties, vai lūdzāt vārdu? Nē. Uh, uzklausīsim Šanakas kundzi un pēc tam jūs. Paldies! Es vēlos apsveikt uh, Bāvērs kundzi par uh, viņas veikto darbu, lai sagatavotu šo ziņojumu. Iespējams, jūs zināt eh, mūsu zaļo grupas eh, pozīciju, jo mums ir zināmas iebildes attiecībā uz eh, atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem, jo sevišķi attiecībā uz valstīm, kurās pastāv reģioni ar neskaidru statusu. Līdz ar to mēs ļoti apzināmies, kādas ir šīs uh, atpakaļ uzņemšanas eh, m, mm, procedūras attiecībā uz šīm valstīm, un mēs arī iebildām Kaukās valstu gadījumā un uh, eh, citu pasaules valstu gadījumā, un šajā gadījumā arī mums ir uh, mūsu bažas. Tātad attiecībā uz uh, vīzu režīmu atvieglojumiem mēs vienmēr uh, atbalstām uh, brīvu cilvēku pārvietošanos atbalstām visu šīs idejas. Tomēr ņemot vērā šo ļoti sarežģīto situāciju attiecībā uz eh, līdzīga eh, nolīguma izstrādi ar Azerbaidžānu, mūsu ierosinājums būtu vienlaicīgi atbalstot eh, vīzu atvieglojumu ar Armēniju. Tā pašā laikā ir arī jāpievieno eh, papildus nosījums, ka šis eh, nolīgums stājas spēkā kopā ar līdzīgu eh, nolīgumu ar Azerbaidžānu. To ir iespējams pievienot šāda veida nosījumu. Mēs to arī darīsim. Tāds ir mūsu priekšlikums, kā mēs varam atrisināt šo ļoti sarežģīto situāciju. lai uzlabotu attiecības ar mūsu austrumēros partneriem. Mūsu darbā šajā virzienā. Paldies! Ilčā kungam teikto svēts. Paldies, priekšsēdē kungs! Arī es Aldis grupas vārdā vēlētos eh, pausta mūsu atbalstu šiem diviem dokumentiem. Mēs augstu vērtējam referentes veikto darbu. Viņa ir veikusi ļoti precīzu un laicīgu darbu, un vēlamies arī teikt to, ka parakstot uh, šos um, atpakaļ uzņemšanas uh, nolīgumus, kā arī vīzu režīmu atvieglošanas uh, nolīgumu, mēs šādā veidā radām veidu, kā virzīt priekš citas reformas, un es vēlētos teikt, ka Armēnija ir pelnījusi šādu žestu no Eiropas Savienības puses un no Eiropas komisijas puses, tāpēc, ka uh, Armēnija ir e, veikusi nesen e, daudzas reformas, un tā ir īstenojusi e, ļoti svarīgus tiesību aktus, lai reaģētu uz Eiropas Savienības cerībām, un tas ir arī veikts veiksmīgi šajā valstī. Un es domāju, ka mēs bez jebkādām šābām varam atbalstīt šos divus ziņojumus un beigt darbu pie šiem diviem nolīkumiem. Es arī atceros, ko komisāra Malsēm kundze. Viņa teica, ka šie divi noliegumi ir eh, ļoti taustāmi rezultāti Austrum partnerībai, un tas veicinās eh, arī eh, tad, Eiropas Savienības un Armēnijas pilsoņu sadarbību un spēcinās mūsu sadarbību cīņā pret nelegālo migrāciju. Un es arī varu teikt to, ka šis noteikums, notikums arī mudinās Armēnijas kaimiņus, tas skaitā arī Azerbaidžānu, bez parastās eh, interpretācijas. Cerība ir tāda, eh, ka Azerbaidžānā eh, daži no procesiem kļūs intensīvāki. Un tas ir saistīts arī ar Azerbaidžānas centieniem. Varam teikt arī to, ka Armēnija ir šobrīd pievienot m, tai lielajai valstu uh, grupai, kura izmanto uh, šo režīmu uh, priekšrocības, kā piemēram Moldova, Krievija, Ukraina, Grūzija. Jāsaka, ka šī politika ir loģiski pasākums, lai veicinātu stabilitāti Eiropas kaimiņu valstīs, un tas nozīmē, ka mēs arī virzāmies pareizajā virzienā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs bez mikrofona. komisija un padome. Vai vēlaties izteikties, komentēt par šo dosiem? Komisija lūdzu. Paldies, priekšstājkungs. Attiecībā uz atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Armēniju, tā ir daļa no pakotnes, kuru mēs, pie kuras mēs strādājam, austrumu partnerības ietvaros, kā jau to pareizi zināja referente. Eh, mobilitāte eh, drošā vidē nozīmē, ka eh, vīzu režīma atvieglošanas nolīgums iet roku rokā ar atpakaļizņemšanas nolīgumiem. Savukārt šāda paaugstināta mobilitāte var novest pie, pie neregulāras migrācijas paaugstināta riska. Un bija pāris piezīmes, kas attiecās attiecībā uz patērumu meklētājiem. Atpakaļ uzņemšanas nolīguma ietvaros vēl tos vēlreiz uzsvērt to, ka Eh, atpakaļ uzņemšanas eh, nolīgums eh, tas skar tieši patērumu meklētājus, un mēs uzsveram šos jautājumus ļoti nopietni, un 2011. gadā komisija iepazīstināja ar paziņojumu, kurā bija iekļauts vairākas rekomendācijas, lai stiprinātu pamatiesību aizsardzību atpakaļ uzņemšanas kontekstā, un šīs rekomendācijas tika ņemtas vērā un tās ir noveduši pie tā, ka ir izstrādāti jauni nosacījumi, eh, kas pirmoreiz parādās šajā uh, atpakaļ uzņemšanas eh, nolīgumā ar Armēniju, jo sevišķi jauns uh, otrais pāns ir pievienots, un uh, tas garantē, uh, ka uh, pamatiesības tiek ievērotas uh, atpakaļ uzņemšanas procedūras ietveros, kā arī lai uh, garantētu cilvēku uh, cieņpilnu atgriešanu uh, valstī. Un uh, tas arī sniedz Uh, atbalstu brīvprātīgai atgriešanai. Un uh, šajos nolīgumos ir uh, redzams jauns jaunums, un tas ir šita mm, suspension klauzula, kura attiecās uz iespēju, ka ja gadījumā ir um, pailgušas uh, um, cilvēktiesību problēmas, tad var vien, vienpusīgi um, slēgt savu dalību, un tomēr Armēnijas gadījumā šādu uh, problēmu nav, jo Armēnija uh, piedalās eh, visās starptautiskajās eh, konvencijās, un eh, tā ir arī piekritusi jaunajiem nosīmēm, kas ir pie, iekļauts šajā nolīgumā. Tagad tās padomē. Vai padomē, kas sakāms no prezidentūras puses? Jā, padomē, nav nekas sakāms, tad mēs atkal dodam vārdu Bauers kundzē noslēguma vārdiem. Paldies par komentāriem Tagad ir laiks tikties ar ēnu referentiem. Un attiecībā uz Azerbaidžānu. Jūs visi zināt, ka mēs varam eh, risināt eh, jautājumus, kas ir dažādiem priekšlikumiem, brīdī, kad tie nonāk parlamentā. Agrāk to darīt nav iespējams, un attiecībā uz Azerbaidžānu te ir ceļš gadījums, jo šī novēlošanās to izraisīja tas, ka Azerbaidžānas iestādes neizrādīja politisko gribu risināt uh, atpakaļ uzņemšanas uh, nolīguma jautājums agrāk. Tomēr tagad situācija ir mainījusies. Bija arī diezgan e, daudz patērumu meklētāju, kuri ieradās no Azerbaidžānas. Tomēr tagad situācija ir mainījusies. Līdz ar to iespējams ir pienācis laiks nopietni pievērsties jautājumam par Armēnijas nolīgumu. Tāda šobrīd ir situācija, un man šķiet, ka, kā jau to uzsvēra daži no mūsu kolēģiem, jo sevišķi Ilčevkungs. Nav iemesla nedot savu piekrišanu, lam, lai šī vienošanās eh, sātos spēkā. Paldies! Paldies, Bāvērs kundzai! Tās arī viss, un vēlos paziņot, ka uh, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 15. jūlijas. 15. jūlijas. Vēlos atgādināt, ka viena no starptautiskā um, nolīguma gadījumā ir iesniedzami tikai procesuāli grozījumi, un balsojums ir izcināsies mūsu sanāksmē septembra vidū, 16. un 17. septembrī. Tātad 16. un 17. septembris, paldies, un es domāju, ka tā mēs varēsim sagatavoties vienotajā Libe, Ako un Jurija sanāksmai. Sveicam locekļus, eh, kuri vēlas eh, piedalīties diskusijās par Sahalas programmu, saprot, ka eh, būtu noderīgi tagad noteikti 5 minūšu pauze, 5 minūtes, un tad sāksim darbu. Paldies!